play. Good morning, everybody. Labrīt visiem. Briselē ir jauka un saulaina diena, un jūs visi esat uh, laipni sveikti šajā uzklausošanā. Diemžēl drošības iemeslu dēļ cilvēki vēl ir iesprūduši pie ieejas, un es atvainojos, bet mums tomēr bez, būs vēl aptuveni piecas minūtes jāpagaida. Uh, līdz eh, dalībnieki var ierasties un eh, sāksim pēc iespējas ātrāk. Mēģiniet eh, parunāt ar saviem kaimiņiem, socializējieties. once more good morning to all of you, and it's a great pleasure for me. Vēlreiz labrīt visiem. Man ir ļoti liels prieks jūs sveikt uh, šajā uzklausīšanā par ēs pilsonību un praksi, par mūsu kopīgajām vērtībām un demokrātisko līdzdalību. To organizēja kopīgi Eiropas uh, komisija un četras Eiropas parlamenta komitejas, proti pilsonisko brīvību komiteja, tieslietu un iekšlietu komisija, komiteja, juridisko jautājumu komiteja un visbeidzot lūguma raksta komiteja. Sākšu ar praktisku informāciju. Gribēju jūs informēt, ka tulkojums ir nodrošināts visās 24 ES oficiālajās valodās, izņemot īru, gēlu un horvātu valodu. Uh, Lūdzu, arī esiet informēti, ka šī uzklausīšana tiek straumēta internetā un runātāju dalībnieku uzstāšanās tiks ierakstītas. Kā jau es teicu, man šodien ir liels uh, gods jūs uzrunāt kā lūgumraksta komitejas uh, priekšsādātājai. Gribēju teikt, ka mana komiteja skata pilsoņu lūgumrakstus uh, ikdienu. Uh, un ir ļoti cieši iesaistīta risinot ES pilsonības a, praktiskos aspektus, gan to, kādi tie ir, gan to, kā tie varētu būt. ES pilsoņiem ir iespēja izmantot a, iespēju iesniegt a, Eiropas parlamentam lūgumu rakstu. Un ņemot vērā pilsoņu iesniegumus, ko saņem lūguma rakstu komiteja, ir ļoti skaidrs eh, to, ka pilsonības eh, savienības eh, padarīšana par realitāti un arī tās uztvere pilsoņu vidū ir būtiska prioritāte visām ES institūcijām. Jo lūguma rakstis sniedz mums ļoti vērtīgu atgriezenisko saikni, kā likumdevējiem, kā arī izpildu struktūrām ES un nacionālajā līmenī, it īpaši par iespējamiem robiem ES tiesību aktu īstenošanā. Lūguma raksti var būt arī agrīns brīdinājums eh, dalību valstīm, kas kavējas ar ES tiesību aktu īstenošanu Izmantojot lūgumu rakstus, Eiropas pilsoņi aktīvi uzrauga ES um, likumdošanas piemērošanu. Un uh, lūguma raksta komitejas darbā es ļoti labi redzu, cik ļoti liederīgs un neaizstājams informācijas avots ir lūguma raksti, kad uh, mēs runājam par Eiropas uh, pilsonības tiesību Uh, īstenošanu praktiskajos aspektos, civiltiesību doku, dokumentu atzīšanu dalību valstīs, uh, politiskās tiesības, uh, kontakti ar Eiropas institūcijām. Nedrīkstētu palikt tikai skaistas koncepcijas, kas ir ietvērtas likumdošanā, bet gluži pretēji tiem ir jābūt reāliem, efektīviem un lietderīgiem instrumentiem, kas pilsoņiem palīdz to ikdienas dzīvē. Eiropas uh, pilsoņi piešķir ļoti lielu svāru Eiropas Savienības pilsonībai, it īpaši brīvās, brīvās kustība, brīvās pārvietošanās tiesībām, un tāpēc mums uh, šīs tiesības ir jāsargā ikreiz, kad tām tās ir pakļautas uzbrukumam kādā no ES dalību valstīm. Un to mēs šajā doku, komitejā darām saskaņā ar dokumentiem, ko esam saņēmuši. Kaut arī mēs varam runāt par praktiskiem risinājumiem un plānot uh, cīņu pret ļaunprātīgu brīvas pārvietošanās kustību izmantošanu Eiropas parlaments nekad, es uzsveru, nekad nepiekritīs šo tiesību likvidēšanai, jo tās ir ietvērtas līgumos. Es varu jums apstiprināt, ka Eiropas parlaments izmantos savas uh, vien, kā vien no likumdevējiem pilnvaras, lai aizsargātu pilsoņu tiesības. Uh, pret eh, iespējamiem tiesību aktu grozījumiem. Un kaut arī man šobrīd nav laika, lai sniegtu jums eh, izsmeļošu pārskatu par problēmām, kas minētas lūguma rakstos, es tomēr gribēju norādīt, ka man ir ārkārtīgi svarīgi, ka Trīs no četriem lūguma rakstu iesniedzējiem piedalās šeit eh, kopā ar eh, Eiropas komisijas pārstāvjiem, deputātiem, lai sniegtu savu viedokli par to, kā praksē uzlabot Eiropas Savienības pilsonību, un es viņus šeit ļoti laipni sveicu. Lūguma rakstu komiteja cieši seko lūgumu pilsonības eh, ziņojumiem, ko Eiropas komisija publicē ik pēc trim gadiem, un mēs arī paši esam sagatavojuši paši iniciatīvas ziņojumus par iepriekšējiem pilsonības ziņojumiem 2010. un 2013. gadā. Pirms trim gadiem Eiropas komisija kopā ar Pilsonisko brīvību komiteju un lūgumraksta komiteju sadarbībā ar Juridisko lietu komiteju uh, organizēja līdzīgu pasākumu tam, kurš šeit notiek šodien, gatavojoties 2013. gada ziņojuma par pilsonību publicēšanai. Pasākums toreiz bija ļoti veiksmīgs, un uh, tajā dzīma vairākas ļoti vērtīgas idejas, kas uh, mums deva vielu pārdomām gan parlamentam, gan Eiropas komisijai strādājot ar uh, priekšlikumiem, kas saistīti ar pilsonību. Šodien mēs gaidām 2016. gada Eiropas Savienības pilsonības ziņojumu publiskošanu, kurš atspoguļos arī tās diskusijas, kuras mums noteikti šeit šodien notiks. Es vēlos jums novēlēt ļoti baudāmu un auglīgu diskusiju. Ceru uzklausīt arī jūsu komentārus par šo aizraujošo tēmu. Paldies, ka esat klāt un uh, jauku dienu kopā ar mums Eiropas parlamentā. Diemžēl Vēra Jūrova, komisāra, kas atbilst par tieslietām, patērētāju tiesībām un um, dažiem citiem jautājumiem, šodien nevar būt klāt, tāpēc es aicinātu jūs uzklausīt uh, viņas uh, video vēstījumu, kurā viņa mūs uzrunās. Uh, un te es ceru uz uh, tehnisku palīdzību. Es nevaru būt uh, personīgi kopā ar jums šodien, jo gaidu, uh, jo piedalos ANO uh, komitejas uh, par sieviešu statusu mm, konferenci Ņujorkā apvienotajās nācijās, bet man ir liels prieks uzsākt diskusijas par es pilsonību šodien šeit. Uh, Es pilsonība ir par Eiropas demokrātiju un mūsu kopējām vērtībām, kā arī par konkrētu labumu es pilsoņiem to ikdienas dzīvē. Progresēs pilsonības tiesībās um, jau šajā komis komitejā šai komisijā ir sasniegts un nesen panāktā vienošanās uh, par direktīvas priekšlikumu konsulārajai aizsardzībai garantēs labāku Eiropas pilsoņu aizsardzību in, ārvalstīs. Regula par publisko dokumentu apriti ievērojami samazinās slogus pilsoņiem, kas pārceļas citu valsti. Mēs vēlamies padarīt es pilsoņu dzīves vienkāršākas un spēcināt to politiskās tiesībās. Uh, to tiesības, kā parādās ziņojumā par 2014. gada Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir nepieciešams turpināt centienus un uzlabot līdzdalību Eiropas vēlēšanās. Ir jārunā ar jaunajiem cilvēkiem un jāvēro to informētību un intereses par viņu tiesībām kā es pilsoņiem, un šie centieni ir jāsāk tagad, nevis tikai pirms vēlēšanām. Pagājušajā gadā mēs lūdzām uh, jūsu viedokli. Es uzsāku publisku uh, konsultāciju procedūru par ES um, pilsonību. Mēs vēlējāmies saņemt um, atsauksmes par jūsu pieredzi un viedokļiem par to, kā ir iespējams uzlabot ES pilsoņu tiesības un nodrošināt, ka cilvēki ir pienācīgi informēti. Uh, Mēs saņēmām vairāk nekā 2000 atbilžu, un eh, šodien mēs publicējam to kopsavilkumu. Vēl mēs eh, veicām Eurobarometer aptaujas par es pilsonību, lai iegūtu reprezentatīvu pārskatu pār situāciju. Un eh, šodien es gribētu iet vēl soli tālāk. Es gribētu dzirdēt jūsu atsauksmi par to, kas darbojas un kas nedarbojas. Uh, Eiropas pilsonība nav tikai abstrakta koncepcija, tā sniedz pilsoņiem konkrētas iegūmas, tādas kā balstiesības, um, brīvas uh, pārvietošanās kustības un aizsardzību ārzemēs. Tas rāda būtisku saikni starp pusmiljārdu ES pilsoņu un Eiropas Savienību es uh, saviem kolēģiem lūdzu sniegt man reāla laikā atsauksmes par diskusiju, kura pie jums notiek, un es labprāt uh, gribētu dzirdēt jaunas idejas par to, kā mēs varam uzlabot mūsu demokrātisko procesu un uh, dot mūsu pilsoņiem tās izteikšanās iespējas, kādas uh, tie vēlas. Uh, Mēs atbildēsim uz eh, šo diskusiju un šogad nāksim klajā ar konkrētiem priekšlikumiem rīcībai nākamajā ES pilsonības ziņojumā. Thanks to Commissioner Jur. Paldies eh, komisārai Jūrovai. Mēs eh, vēlam viņai visu to labāko, lai kur arī viņa būtu. Tagad es došu vārdu Klodam Maroaišam. Uh, kurš ir Pilsonisko brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas priekšsādātājs. Liels paldies, Cecīlija! Paldies uh, par uh, taviem ievadvārdiem šai konferencē. Patiešām šī ir ārkārtīgi svarīga konference, jo, manuprāt, mēs visi piekrītam, ka mm, mūsu dažādās komitejas, jūs pati vadāt uh, lūgumrakstu komiteju, uh, Un e, te ir arī citu komiteju pārstāvi, kuri savstarpēji sadarbojas. Tomēr ir skaidrs, ka Eiropas Savienības pilsonība ļoti bieži tiek uztvērta pa kā pašsaprotama, un mēs nepilnībā apzināmies mūsu tiesības un atbildību. Un gatavojoties e, šiem īsajiem ievadvārdiem, es e, redzēju, ka Eurobarometer aptauja par ES tiesībām apstiprina to, ko teica komisāri. 87% no respondentiem bija dzirdējuši jēdzienu ES pilsonis. Tas, protams, ir iedrošinoši. Tomēr tikai 22% šķita labi informēti par savām tiesībām kā ES pilsoņi. Un tas ir diezgan dramatisks jautājums, jo mūsu Komitejas šobrīd ir pavirzījušās diezgan tālu, gatavojot tiesību aktu priekšlikumus par plašām tiesībām Eiropas Savienībā, un būtu svarīgi, lai cilvēki šīs tiesības apzinātos un uh, zinātu, kā tās tiek īstenotas uh, nacionālajā likumdošanā un kā tas viss darbojas pārobežu kontekstā. Tāpēc uh, Pilsēnsko brīvību, Tieslietu un iekšlietu komiteja, kas ir atbildīga par es uh, teritorijas aizsardzību, par pilsoņu tiesību, um, pamatiesību un cilvēktiesību aizsardzību, kā tas ir noteikts līgumos. Un ir mm, svarīgi, lai šie mm, visi elementi tiktu uh, pienācīgi saprasti un novērtēti. Un ļoti bieži cilvēki uztver tās kā nacionālās tiesības, vai arī uzskata, ka pārrobežu tiesības neko daudz nenozīmē, bet varbūt es minēšu dažus, vā, dažus piemērus Cecīlijas, ceru, ka tas neaizņems pārāk daudz laika. Pirms dažām nedēļām mūsu komiteja Es te vienkārši gribu pastāstīt, kā mēs visi sadarbojamies apsprieda cilvēku procedūras, procesuālās tiesības piekļuvi tieslietu sistēmai, savtiesību aizsardzībai, būtiskākajiem tiesiskuma elementiem kuru saistībā nesen tika pieņemtas divas direktīvas. Direktīva par uh, atsevišķu nevainības prezumcijas aspektu stiprināšanu un uh, bērnu tiesību aizsardzība, kas ir aizdomās turētie krimināla procesā, nozīmēja to, ka mēs uh, pēdējo nedēļu laikā panācām ievērojumu progresu. Un, uh, Pavisam nesen es uh, piedalījos arī darbā ar uh, cietušo direktīvu, kas tika apstiprināta 2012. gadā, un um, tā ir piemērojama dalībvalstīs no 2015. gada novembra. Tā stiprina cietušo tiesības, un tas nozīmē, ka visiem cietušajiem atkarībā no, uh, neatkarīgi no viņu valsts piedarības vai tur, kur ir uh, izdarīts noziegums, um, ir konkrētas tiesības. Un tie ir tādas uh, tie ir tā tīri praktiski aspekti, bet ļoti biežais pilsoņi neapzinās, kādas ir viņu tiesības. Un šīs tiesības, protams, ietilpst tiesību un pienākumu kontekstā. Un ja mēs raugāmies uz jaunām tiesībām, uz jauniem izaicinājumiem šajā ziņā. Gribēju jūs informēt, ka nākamajā nedēļā mēs balsosim par jauno datu aizsardzības pakotni, regulu un direktīvu, pie kura Eiropas parlamenta deputāti ir ļoti smagi strādājuši. Tas ir viens no apjomīgākajiem priekšlikumiem ES parlamenta vēsturē. Mēs vēlamies sasniegt jaunas robežas mūsu uh, tiesību un vērtību stiprināšanā arī digitālajā pasaulē. Tā ir ļoti svarīga joma, bet ir ārkārtīgi būtiski, lai jūs apzinātos, ka mēs uh, virzāmies uz priekšu šo pamatiesību jomā saistībā ar privātuma aizsardzību. Un tas, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti, bet mēs ceram te uh, nodrošināt līdzsvaru, un tie ir tikai daži piemēri, kas parāda, ka mūsu komiteja smagi strādā, bet mēs arī uzskatām, ka tiesības ļoti bieži tiek uzskatītas par pašsaprotamām, vai arī cilvēki par tām vispār nav informēti. Tāpēc ir ārkārtīgi būtiski, lai mēs horizontāli komiteju starpā sadarbotos, nodrošinot uh, konsekventu pieeju šīm tiesībām un ka mēs informējam par to, cik būtiskas ir mūsu tiesības un vērtības. Mēs esam pamatiesību līderi un tiesību skaidrošana mūsu pilsoņiem ir ļoti svarīga. Es novēlu visiem konferences dalībniekiem jauku dienu. Lielas paldies, Cecīlija! Paldies! Un tas ir tikai viens piemērs par to, cik labi strādā sadarbība uh, starp parlamenta kolēģiem un komitejām, un tagad es gribētu dot vārdu trešiem kolēģim, proti Pāvēlam Svobodam, kurš vāda juridisko lietu komiteju šajā parlamentā. Pāvēl, atstāv. Thank you, Cecilia, for inviting me. Uh... Paldies, Cecilija, par to, ka ielūdzāt mani uz šo Eiropas pilsonības pasākumu atklāšanu. Kolāna, dāmas un kungi, man ir liels prieks būt šeit kopā ar saviem citu komiteju līdzpriekšsēdētājiem. Man ir žēl, ka Danuta Hūbner nevarēja mums pievienoties. Manas komitejas darbs civiltiesību jomā ir īpaši svarīgs un aktuāls pilsoņiem, jo Mūsu mērķis ir palīdzēt ģimenēm pārvarēt juridiskos sarežģījumus, kuri var rasties pārceļoties no vienas valsts uz citu. Piemēram, viens no lielākajiem panākumiem civiltiesību jomā ir bijusi um, mantojuma regulas pieņemšana. Tas ir ļoti svarīgs tiesību akts Eiropas pilsoņiem. Tas nozīmē, ka kāds, kuram ir īpašumi vairākās dalību valstīs, ka uz viņu attiecas tikai viens nacionālo tiesību kopums, kas būs piemērojams mantošanai, un, tas, un cilvēks varēs izvēlēties, kuras, viņam var izvēlēties, kuras valsts tiesību akti tiktu piemērojami. Un aizvien vairāk Eiropas pilsoņi izmanto šādu iespēju Vai nu tas ir tad, lai nu sāktu jaunu darbu, vai lai sāktu apmācību, vai padotos uh, uh, pensijā. Un bieži vien mantojums attiecas uz vairākām dalību valstīm. Ja kāds pilsonis izvēlas dzīvot citā dalību valstī, nevis savā sāk dzimtajā vietā vienmēr saskarās ar problēmām um, mantojuma gadījumos. Dažus no mantojuma aspektiem var uh, regulēt viņu uzturēšanās valsts un citus atkal tā valsts, kuras pilsoņi viņi ir. Un līdz šim uh, nekustamā īpašumu uh, uz to attiecās pārsvarā tos tās valsts tiesība akti, kuros šis īpašums atradās. Uh, un ar jaunajiem tiesību aktiem mēs varam viegli atrisināt pārobežu mandoš, mandošanas gadījums, tiek sagatavots testaments, kas attiecas uz visiem uh, mantojuma atstājēju īpašumiem, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas Eiropas Savienības teritorijā. Un tad piemērs. Ir iespējams iegūt Eiropas mantojuma certifikātu, kas ļautu pārnest uh, aktīvus savā vai um, cits personas vārdā bez sarežģītām formalitātēm. Jaunā regula ļoti labi atspoguļo, kā Eiropas parlaments ir cīnījies par pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties bez jebkādiem šķēršļiem, piemēram, arī sagatavojot testamentu un mantojuma gadījumos. Un vēl viens labs piemērs ir uh, likums, kas attiecas uz laulības šķiršanu. Un mans kolēģis uh, par to pastāstīs vēlāk. Tas ir vienīgais tiesību akts ties uh, civilās sadarbības jomā, kas pilnīgi skaidri izklāsta noteikumus, kuri attiecas un ka kur tad nosaka tiesību aktus, kas attiecas uz personām laulības šķiršanas gadījumā. Un tāpat arī strādājam pie priekšlikumiem par uh, laulības laikā gūtiem īpašumiem un par īpašumiem, kas iegūt reģistrētu partnerību laikā. Abi šie priekšlikumi uh, precīzi noteiks uh, Uh, noteikumus, kurus attiec uz starptautisku pāru īpašumiem. Mēs ceram, ka uh, paveiksim šo darbu līdz jūnijam. Parlaments arī strādā pie adopciju pārobežas atdošanas, atzīšanas, jo daudzas ģimenes ziņo par problēmām, ka um, bieži vien ir problēmas ar adopcijas atzīšanu citās dalību valstīs. Tie ir tikai piemēri par nesenākajiem tiesību aktiem un par priekšlikumiem, kas uh, palīdzēs mums uh, labāk un pilnīgāk sasniegt Eiropas pilsonības um, jēdzienu. Paldies par uzmanību un priecāšos dzirdēt tālākās prezentācijas. Paldies, Pāvēl, un tā kā Danuta Himnera, konstitucionālo lietu komitejas priekšsēdētāja šodien mums nevarēja pievienoties, viņa sūta savus atvienošanās vārdus, bet viņa arī ir lūgusi mani nolasīt savu uzstāšanos, un man ir priekš to darīt. 93. gadā parakstītais Māstriktas līgums ievies tādu revolucionāru jēdzienu Eiropas līgumos, proti Eiropas Savienības pilsonības juridisko jēdzienu. Kopā ar šo novatorisko jēdzienu tika noteiktas arī četras tiesības, kuras pienāks visiem pilsoņiem. Brīvi pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā, balsot un arī kandidēt Eiropas pašvaldību vēlēšanās konsulārā aizsardzība eh, jebkurā trešajā valstī un eh, tiesības iesniegt lūgumrakstus Eiropas parlamentam. <clears throat> Cilvēkiem jābūt iespējām pilnībā izmantot šīs tiesības un jādomā arī par veidiem, kā tās varētu paplašināt. Pēc Māstrihts līguma tas bija Lisabonas līgums, kurš noteica formāli Eiropas Savienības pilsoņa jēdzienu tātad šis jēdziens tika iekļauts eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību 9. Eh, pantā. Katrs eh, dalību valsts pilsonis ir uzskatāms arī par Eiropas Savienības pilsoni. Lisabonas līgumam, līgumam, līgums arī atzīst tālāk pilsoņu dalības iedzienu Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē, jo tika noteikta arī jauna tiek noteikts jau arī jaunas politiskās tiesības, ko tagad pazīstam kā pilsoņu institīvu, kas ir padziļināts veids, kā pilsoņi var piedalīties Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos. <clears throat> ir jāpiemina šis ļoti svarīgais instruments mūsu sanāksmēm. Gribētu atgādināt, ka 2001. gadā Eiropas Savienības tiesa nolēma, ka Eiropas Savienības pilsoņa status uh, ir visu Eiropas Savienības dalību valstu fundamentālas tiesības. Un šis e, tiesas lēmums nosaka, ka Eiropas Savienības pilsonība ir sinonīms dalītām un līdzvērtīgām tiesībām. Tieši tādēļ visi mēs Eiropas Savienības pilsoņi esam tiesīgi apspriest uh, komentēt, uzdot jautājumus par dažādajām tiesībām, bet pāri visam mums ir tiesības tās izbaudīt. Un tāda ir Danatas Hibneras uzruna, un viņa pievienosies mūsu sanāksmē vēlāk pēcpusdienā. Un tagad varam ķerties klāt pirmajai sesijai. Paldies, kolēģi, par uh, sākuma uzrunām. Un šī pirmā sādaļa, kā padarīt par Eiropas Savienības pilsonību par realitāti, mums ir divi paneļi. Pirmais ir par efektīvas, efektīvu pilsonības izmantošanu brīvas pārvietošanas tiesībām, un otrā sadaļa par to, kā šīs pilsonības tiesības tiek izmantotas praksē, piemēram, konsulārā aizsardzība vai uh, dokumentu aprite un um, civilties, sadarbību civiltiesību jomā. Katrā no šīm sadaļām mums ir paredzēts prezentācijas, tās ļaus mums uzklausīt deputātus, ekspertus, praktiķus un arī Eiropas komisijas pārstāvus, un mēs varētu dzirdēt par praktiskajiem aspektiem, kas palīdzētu stiprināt Eiropas Savienības pilsonību. M mēs runāsim arī par šķēršļiem, ar kuriem pilsoņi saskarās, kad viņi mēģina izmantot līgumā paredzētās tiesības. Uh, Tāpat arī eh, prezentācijās eh, mums tiks piedāvāti eh, priekšlikumi un risinājumi, kā šos šķēršļus pārvarēt. Tagad došu vārdu arī Annai Marijai Bulanšē, Ma Marijai Elēnai Bulanšērai, kas ir um, Digi Justice and Consumers ģenerāldirektorāta pārstāve Eiropas komisijā. Lūdzu, vārds jums. Liels paldies! deputāti, dāmas un kungi, man ir liels prieks būt eh, šeit, eh, Eiropas parlamentā, gatavojoties nākamajam pilsonības ziņojumam, un es gribētu prezentēt kādu atgriezisko saiti esam saņēmuši no pilsoņiem eh, pēc nesenās publiskās uzklausīšanas par Eiropas Savienības pilsonības tiesībām. Tad, tad, tas viss attiecās uz Eiropas Savienības pilsonības jēdzienu. Es varētu atkārtot to, ko jau dzirdējām par to, kas ir Eiropas Savienības pilsonība un kādas ir šīs pilsonības tiesības. Dzirdējām, ka šis jēdziens ir noteikts līgumos. Tas tika ieviests vairāk kā pirms 20 gadiem ar Māstrihtas līgumu, Un tas ir viens no pamatjēdzieniem Eiropas projektā. Es varu arī vēlreiz atkārtot to, kas izskanēja jau no Hubners kundzes paziņojuma. Tas ir šis uh, um, slavenais Eiropas tiesas citāts proti, ka šīs pilsonības mērķis ir kļūt par Eiropas pilsoņu fundamentālo statusu, ka to, to sasniegs uh, visi dalību valstu pilsoņi. Kā jau arī noteikts līgumā, tad katra persona, kurai ir Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonība, ir arī Eiropas Savienības pilsonis. Eiropas eh, Savienības pilsonība to papildina, bet tā nekādā veidā neaizstāja nacionālo pilsonību. Eiropas eh, Savienība paredz zināmas tiesības, par tā, tās jau dzirdējām, un tās arī īsti Tās arī atkārtosim. Tātad, pirmkārt, ir tiesības brīvi pārvietoties, protams, saskaņā ar zināmiem noteikumiem. Cilvēkiem ir arī tiesības balsot un kandidēt Eiropas un pašvaldību vēlēšanās. Viņus nedrīkst diskriminēt, viņi ir um, uz, pret viņiem jāpiemēro tādu pat attieksmi kā pret valsts pilsoņiem. Tālāk arī konsulārā aizsardzība, kad Eiropas Savienības pilsoņi ārpus Eiropas Savienības var vērsties pie jebkuras citas Eiropas Savienības dalību valsts vēstniecības, ja gadījumā viņu, viņa pašu valstī nav vēstniecības konkrētajā trešajā valstī, un pilsoņiem tad ir tiesības saņemt uh, identiskas aizsardzības iespējas. Tāpat pilsoņiem ir paredzēts tiesības iesniegt lūgumrakstus Eiropas parlamentā, vērsties pie Eiropas ombuda, vērsties pie Eiropas Savienības institūcijām, jebkurā no oficiālajām valodām, un visbeidzot ir tiesības sākt pilsoņu institīvu. Nu, un es zinu, ka šo jautājumu arī apspriedīsim šodien diskusijās. Tiesības ir iekļautas līgumos, uh, Uh, bet uz tām attiecas arī specifisks Eiropas instruments. Un es gribētu atsaukties uz nesen pieņemto direktīvu par konsulāro aizsardzību, pie kuras arī vēl atgriezīsimies vēlāk sesijām. Kā jau tika norādīts, tad Eiropas komisijai ir pienākums katrus trīs gadus sniegt ziņojumu Eiropas parlamentam un uh, padomēji par Eiropas Savienības nediskriminācijas noteikumu un pilsonības tiesību piemērošanu. 2010. gadā tā saucamais 25. pāns, 25. pāns ir tad, no līguma, tas paredz, ka pirmo reizi tad ir jāsagatavo šāds visaptvarošs ziņojums, kurā ir jāiekļā arī priešlikumi par Eiropas pilsoņu dzīves veicināšanu. Attiecīgs ziņojums tika publicēts 2013. gadā, tajā bija jauni rīcības priešlikumi, kā varētu uzlabot Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi. Nākamais uh, Eiropas Savienības pilsonības ziņojums ir paredzēts 2016. gadā šogad, un komisija ir uzsākusi īpašu sabiedrisko apspriešanu un arī uh, Eirobarometra aptauju. Un mums arī iespēja dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par to. Kas attiec uz sabiedrisko apspriešanos. To komisāra Jurava uzsāka septembrī, lai iegūtu atgrieztisko saisti no pilsoņiem, lai dzirdētu, kāda ir viņu pieredze ar ES pilsonības tiesību īstenošanu, un bija īpaši jautājumi par pieredzi un par viedokli. Cilvēkiem bija iespēja dalīties gan ar pozitīvu, gan negatīvu pieredzi un arī paskaidrot, kādas ir viņu viedoklis un viņu idejas par iespējamiem uzlabojumiem. Apspriešanās noslēdzās decembrī, saņēmām vairāk nekā 2000 atbildes galvenokārt no pilsoņiem, bet arī no pilsoniskās sabiedrības organizācijām un vietējām reģionālajām pašvaldībām, akadēmiķiem un citām interesētajām pusēm Eiropas Savienības dalību valstīs. Kāds bija respondentu uh, profils? Um, ļoti daudz informācijas ir atrodams mūsu mājaslapā, bet tomēr padalīšos ar atsevišķiem datiem. Vairākums, 56% no respondentiem, bija jaunāki par 40 gadiem. Un tad veicām divus eiro parametra pētījums, aptaujas, un viens no tiem bija par pilsonības tiesībām kopumā. Šī aptauja tika veikta 2015. gada oktobrī, un otra aptauja bija konkrētāka par vēlēšanu tiesībām. aptuveni 26550 pilsoņi tika aptaujāti un kādi jautājumi tika uzdoti Eirobarometra aptaujās. Tie bija uh, lielos vilcienos līdzīgi, kā tika uzdot arī iepriekšējās Eirobarometra aptaujās 2007. un 2012. gadā, un tas ļāva mums noteikt zināmas tendences. Visa informācija pašlaik ir publicēta Eiropas komisijas mājaslapā, un visu šo informāciju var atrast arī uh, tabulās, kas ir pie šīs dāles ieejas. Šodienas sanāksmē mēs gribētu saņemt jūsu viedokli un arī uzklausīt ieteikumus no visām interesētajām pusēm, kā mēs varētu uzlabot Eiropas Savienības pilsoņu dzīvi. Šo pēcpusdienu mēs runāsim īpaši par to, kā uzlabot demokrātisko dalību, tādēļ tagad jā, īpaši neizvērsīšos par šo tēmu. Runājam par to, kādi bija aptāju rezultāti. Pirmais, ko varam konstatēt, to, ka situācija ir uzlabojusies, bet vēl joprojām ir iespējami arī tālāk uzlabojumi. Eirobarometra aptaujā redzam, ka Eiropas Savienības pilsonības jēdziens kļūst aizvien pazīstamāks Eiropas Savienības pilsoņiem. Faktiski gandrīz visi 87% pazīst uh, jēdzienu Eiropas Savienības pilsonis, un cilvēki zina, ka viņi ir gan savas valsts pilsoņi, gan arī Eiropas Savienības pilsoņi. <clears throat> Gandrīz 80% zina, ka viņiem nav jāpieprasa Eiropas Savienības pilsonība. Redzam arī, ka Eiropas Savienības pilsoņi jūtas labāk informēti par Eiropas Savienības tiesībām, un tad situācija ir uzlabojusies no 36% 2012. gadā līdz 42% tagad. Bet redzam, ka ir arī potenciāls uzlabot uh, pilsoņu informētības līmeni par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un jo īpaši par to, ko vi, viņi var darīt, ja tiesības netiek ievērotas. 57% no respondentiem, no uh, aptaujas respondentiem norādīja, ka viņi nezina, kā rīkoties, ja viņu uh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesības nav ievērotas. Mm. cilvēki visvairāk zina par viņu tiesībām brīvi pārvietoties un par viņu tiesībām iesniegt lūgumrakstus. Tās ir vislabāk zināmās Eiropas savoņu pils, pilsoņu tiesību. Tātad 84 8, un 83 procenti uh, respondenti norādīja, ka viņi ir informēti par šādām tiesībām. Ja runājam par vēlēšanu tiesībām un konsulārās aizsardzības tiesībām, tāda informētības līmenis par šīm tiesībām ir zemāks. Tātad informētība par vēlēšanu tiesībām ir augstāka nekā jebkad, bet, um, cilvēku, bet mazāk cilvēku zina par to nekā par viņu uh, brīvas pārvietošanās tiesībām, un situācija ir nedaudz pasliktinājusies. Ja runājam par konsulāro aizsardzību, ir interesanti redzēt, ka 72% no pilsoņiem eh, nepareizi uzskata, ka viņiem ir tiesības vērsties pie citas Eiropas Savienības dalībvalsts vēstniecības, ja viņiem ir nepieciešama palīdzība Eiropas Savienības iekšienē. Redzam, ka te ir iespējams tālāks darbs un uzlabojumi, bet ir skaidrs, ka cilvēkiem nav īsti um, priekšstatu par, ko tieši, par to, ko tieši nozīmē šīs tiesības. Un mums vajadzētu palielināt informētības līmeni par Eiropas Savienības tiesībām, jo īpaši par vēlēšanu tiesībām un konsulāro aizsardzību. Vēl gribēju izcelt kādu interesantu rezultātu no uh, atbildēm um, proti par pozitīvo viedokli par brīvās pārvietošanās tiesībām. 71% absolūtais vairākums Eiropas Savienības pilsoņu visās dalībvalstīs uzskata, ka brīvas pārvietošanās tiesības sniedz ekonomisko labumu viņu valstī, un tas ir par 4% vairāk nekā 2012. gadā. Šis pozitīvo viedokli par brīvas pārvietošanos apstiprināja arī uh, um, respondentu atbildi sabiedriskajā apspriešanā. Vairāk nekā 4 no 5 dalībniekiem, tad 81% uzskatīja, ka uh, brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā sniedz kultūrālo da kultūras daudzveidību, 77% uzskata, ka tas veicina savstarpējo saprašanos. Un bet no otras puses, ka mazāk nekā 2 no 10, proti 16%, pauda viedokli, ka pārcelšanās uz citu uh, Eiropas Savienības dalībvalsti rada problēmas, un tie, kas pauda šādu viedokli, um, to pamatoja ar praktiskiem iemesliem. Pilsoņi pauda savu viedokli arī par mūsu kopīgajām vērtībām Eiropas Savienība ir izveidota balstoties uz vērtībām, demokrātija, tolerance, cilvēktiesības un tā tālāk, un tas viss ir skaidri noteikts līgumos. 90% respondentu uzskata, ka vai, varētu strādāt vēl vairāk, lai veicinātu izpratni par šīm vērtībām. Un to varētu panākt vairākos veidos, piemēram, caur izglītību, tā uzskata 91%, 72% uzskata, ka to varētu paveikt jaunu cilvēku mobilitāte un kultūras aktivitātes. To norādīja 60%. Gandrīz 80% respondenti uzskata, ka reģionālajām un vietējām pašvaldībām būtu spēlējama no, nozīmīgāka loma, lai veicinātu Eiropas vērtības. Un gandrīz 90-88% pauda viedokli, ka Eiropas Savienībai vajadzētu piešķirt eh, dzirdamāku balsi pilsoņiem, jo īpaši jauniem cilvēkiem, bet ne tikai. Uh, lai cilvēki varētu piedarīties demokrātiskā lēmuma pieņemšanā, jo īpaši tika pieminēts online uh, konsultāciju mehānisms. Un visbeidzot gribēju koncentrēties uz uh, rezultātiem, ko saņēmām, vaic apvarājot cilvēkus par viņu pieredzi Eiropas Savienības pilsoņu tiesību izmantošanā un ko varētu darīt, lai atvieglotu uh, cilvēku dzīvi. Uh, Šajā kontekstā būtu svarīgi norādīt, ka 98% no respondentiem, kas piedalījās sabiedriskajā apspriešanā, ir vismaz vienreiz ceļojuši Eiropas Savienības iekšienē. Un ka liela daļa no viņiem ceļo vairāk nekā vienreiz gadā. Un 60% no respondentiem ir, bija dzīvojuši citā valstī vismaz trīs mēnešus. Vairākums no tiem, kuri dzīvo vai kuri ir dzīvojuši citā dalību valstī, teica, ka viņi nesaskārās ar nekādām problēmām, uh, īstenojot savas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības. Tā ir pozitīva tendence, to vajadzētu uzsvērt. Tomēr vairāk kā trešdaļa 36% no respondentiem teica, ka viņi ir saskārušies ar problēmām. Kāda veida problēmām? Vairākums no respondentiem norādīja, ka tās uh, radās no garām un neskaidrām administratīvām procedūrām, tur norādīja 69%, vai arī tika norādīts, ka viņi nevarēja saņemt vai atrast pietiekamu informāciju par viņu tiesībām kā Eiropas Savienības pilsonim. Kā jau teicu iepriekš, tas nozīmē to, ka mums ir jāpastiprina savi pūliņi, lai palielinātu pilsoņu informētības līmeni par Eiropas Savienības pilsonības tiesībām. Pilsoņi uzskatīja, ka informācija, kas tiek sniegta tiem cilvēkiem, kuri plāno pārvākties vai kuri jau dzīvo citā dalībvalstī, ka šī informācija būtu tālāk uzlabojama. Piemēram, 82% respondentu uzskatīja, ka ka internetā saņemamā informācija par praktiskiem jautājumiem galamērķi valstī būtu būt ļoti noderīga cilvēkiem, kas plāno pārvākties. Piemēram, informācija par to, kā reģistrēties kā rezidentam, kā pieteikt bērnus skolā, kā reģistrēt automašīnu un tā tālāk. 73% respondentu domāju, ka būtu ļoti liederīgi, ja būtu iespēja aizpildīt administratīvās uh, formas tiešsaistē. Tāda ir rezultāti īsumā par to, kā um, cilvēki, um, ko cilvēki domā par savām Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Um, runāsim šo pēcpusdienu arī par pilsoņu iespējām piedalīties vēlēšanās. Uh, bet es būtu ļoti priecīga dzirdēt atgriezisko saiti no šodienas senāksmes dalībniekiem, jo īpaši pateicīgi būtu par konkrētiem viedokļiem un priekšlikumiem par to, kā varētu tālāk uzlabot iespējas īstenot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, domājot par to, ka nākamais ziņojums tiks pieņemts šī gada laikā. Paldies! Paldies, Bulanžie kundze, par jūsu stāstījumu. Informācija tik tiešām ir tāda pozitīva. Mani arī pārsteidz tas, ka šīs tendences ir pozitīvas un uh, pilsoņiem ir uh, cerības un vēlmes un mums ir jāsniedz kaut kāds piepildījums tam un uh, jācenšas izskaust tos birokrātiskos šķēršļus, uz kuriem pilsoņi ir norādījuši, kas ir īpaši negatīvi. Tagad es ar prieku sveicu Džilianu Kelī, kas, kas darbojas gan privātā, gan valsts sektorā. Paldies, Viknams kundze. Es eh, strādāju Briselē, politikas izstrādes un konsultīvajā birojā. Mēs eh, veicām pētījumu Eiropas parlamentam par šķēršļiem brīvai kustībai un eh, dzīvošanai citā dalība valstī, tātad viņiem un viņa ģimenes locekļiem, un es tagad sniegšu tādus sākotnējus rezultātus no šī pētījuma. Šie rezultāti balstās uz uh, plašu uh, dalībvalstu apskatu, nevis uz detalizētu analīzi. Galīgais pētījums balstīsies uz uh, deviņiem detalizētiem valstu ziņojumiem no Beļģijas, Vācijas, Spānijas, Francijas, Īrijas, Itālijas, Polijas, Zviedrijas un apvienotās karalists. Tādā veidā mēs gūsim detalizētāku ainu par eh, dažādiem avotiem, ieskaitot arī lūgumrakstiem un dalību valstu tiesību situācijām. Tātad pētījums vēl ir tāda agrīnā situācijā, neesam iekļāvuši apvienoto karalisti Beļģiju, Franciju, Itāliju, Sviedriju jo mēs gaidām pagaidām vēl ziņojums no šo valstu nacionālajiem ekspertiem. Šajā prezentācijā es eh, pastāstīšu par tendencēm, ko esam piefiksējuši, bet šis ir tikai tāds sākotnējs novērtējums. Tāpat arī ilustratīvos nolūkos es atsaukšos uz konkrētiem piemēriem par konkrētiem sūdzību gadījumiem dalību valstīs. Šie piemēri nav tādi, kas raksturo situāciju katrā dalību valstī. Tātad tie ir tikai tādi nejauši gadījumi. Tātad vispirms ieskicēšu kontekstu direktīvu 2004-38 EC, ko mēs pazīstam arī kā Eiropas Savienības pilsonības direktīvu. Tās nolūks ir uh, veicināt uh, pilsoņus izmantot savas tiesības, pārvietoties un dzīvot brīvi Eiropas Savienības dalību valstīs. Un uh, šie dažādie izklēdētie noteikumi, kas bija izklēdēti dažādās direktīvās un noteikumos, tie ir tad salikti kopā Direktīvas transponēšana bija sarežģīta. 2008. gadā Eiropas komisija un tāpat arī parlaments eh, ziņoja par direktīvas eh, transponēšanu. Tai bija sarūknoši rezultāti. Tolaik neviena dalībvalsts nebija transponējusi direktīvu pareizi un efektīvi un pilnībā. Un eh, neviens direktīvas pants nebija pareizi transponēts visās dalībvalstīs vienādā veidā. 2008. gadā tika konstatēts, ka būtiskas daļas un ļoti svarīgi, svarīgas direktīvas normas ir nepareizi transponētas vairumā dalību valstu. Transponēšanas problēmas galvenokārt saistījās ar citu ģimenes locekļu tiesībām, bet īpaši, ja tie trešo valstu pilsoņi, tāpat arī iebraukšanas tiesībām, pietiekamiem resursiem, tā piemēram problēmas saistībā ar minimālās summas noteikšanu, kas ir pietiekams un nespēja pieņemt lēmumus konkrētos specifiskos gadījumos. Tāpat eh, problēmas saistījās ar identitātes kartēm, ar um, izraidīšanām, procedurālām garantijām. Neskatoties uz daudzajiem centieniem nodrošināt pilnīgu un pareizu direktīvas īstenošanu visās dalībvalstīs, pierādījumi rāda, ka joprojām pastāv šķēršļi Eiropas Savienībā, kas traucē pilnībā izmantot šīs tiesības pārvietoties un dzīvot Eiropas Savienībā Eiropas Savienības pilsoņiem un ģimenes locekļiem. No sākotnējā vērtējuma redzams, ka galvenie šķēršļi saistās ar iebraukšanas tiesībām un tiek prasītas pārlieku plaša dokumentācija iebraukšanas vīzām. Un vēl viens šķēršlis, par ko ir ziņots vairākās dalībvalstīs, ir uh, atteiktas tiesības uh, vīzas pātrinātā iegūšanai. Vēl viens šķēršlis bija informācijas trūkums vai juceklīga informācija par vīzu saņemšanu. Tāpat arī nav tikti sniegt iemesli, kāpēc vīzas ir tikušas noraidītas vairākās dalību valstīs, piemēram, ne Eiropas Savienības ģimenes loceklis Britu pilsoņu ģimenē, kas dodas uz īriju ar savu Britu citu laulāto draugu, viņiem, piemēram, atteica iebraukšanu nepamatot, un cilvēks tika nosūtīts atpakaļ uz izbraukšanas valsti, un tas viss viņiem izmaksāja vairāk kā 3000 eiro. Tāpat arī pārmērīga kavēšanās vīzu izsniegšanā arī ir konstatēta. Līdzīgi raksturs šķēršļi šķiet pastāv arī attiecībā uz uzturēšanās tiesībām. Piemēram, vairākās dalībvalstīs eh, ir saņemta ziņojuma, ka ir pārmērīga kavēšanās, eh, lai saņemtu uzturēšanās eh, kartes vai reģistrācijas certifikātus, piemēram, Kiprā. Ir ļoti daudz sakrājušies šādi gadījumi lietas, un tas nozīmē, ka reizēm šī kavēšanās ir kā 12 mēneši šīm administratīvajām procedūrām, lai varētu saņemt reģistrācijas eh, certifikātu. Tāpat arī pārmērīgas dokumentu iesniegšanas prasības, lai, paņē, lai saņemtu šīs iedzīvotāju kartes, eh, arī tas ir ziņots no vairākām dalību valstīm. Piemēram, īrijā bija gadījums, kad eh, cilvēkam bija jāsniedz ļoti detalizēta informācija par nodarbošanos, dažādiem uzskaits numuriem, krimināla vēstures pierādījumus un tā tālāk. Tāpat arī. Tāpat arī citi šķēršļi ir konstatēti. Runājot par galvenajiem šķēršļiem attiecībā uz sociālo nodrošinātību, atteikumi un kavēšanās un dažādi šķēršļi, lai saņemtu ģimenes pabalsts atvieglojums, piemēram, bērnu un vecāku ģimenes pabalsts ir pakļauti, var, var saņemt tikai tad, ja ir uh, pastāvīgi dzīvesvieta šajā valstī. Tāpat arī ar bezdarba pabalstiem. Piemēram, Austrijā pirmo reizi, ja cilvēks iesniedz pieteikumu bezdarba atbalst, atbalstam, tad apmēram 52 nedēļas uh, ir nepieciešams, lai tas būtu divus gadus pirms šāda bezdarba pieteikuma iesniegšanas. Tāpat trūkst arī koordinācijas uh, un komunikācijas starp valsts piešķirts iestādēm piekļuvēja sociālās nodrošinātības pavalstiem dalību valstīs. Spānijā bija interesanti rezultāti. Kopš 2012. gada Eiropas Savienības pilsoņu un trešo valstu pilsoņu ģimenes locekļi de facto ir izkļūti, izslēgti no valsts veselības aprūpas sistēmas, izņemot bērnus zem 18 gadu vecuma, sievietēm grūtniecības stāvoklī vai cilvēkiem, kam nepieciešams steidzama aprūpa. Un tālāk pāriet pie galvenajiem šķēršļiem, kas eh, rāda diskrimināciju. Analizējot sākotnējos rezultātus, redzam, ka ir liels sūdzību skaits eh, par diskrimināciju balstoties uz valsts pieturību, kas tika ziņot dažādās dalību valstīs, ir īpaši uh, nosakot dažādas maksas, teiksim, dalību valsts piedarīgajiem un citu valsts piedarīgiem, tāpat arī atšķirīgas um, nodokļu sistēmas Eiropas Savienības uh, pilsoņiem. Piemēram, Britu students, kurš mācās uh, studēja medicīnu Rumānijā, viņš saprata, ka viņam nevajadzētu maksāt lielāku mācību maksu kā vietējiem studentiem. Viņš maksāja 5000 eiro, bet rumāņu studenti maksāja tikai 1000 eiro par mācībām par dažādiem nodokļu režīmiem uh, Eiropas uh, Savienībā. To var konstatēt Luksemburgā, piemēram, par uh, bērnu pabalstiem. Arī tur tā tad ir nelabvēlīgāka šī nodokļu aplikšanas sistēma un atvieglojumi iebraucējiem, bet rezidenti automātiski uzreiz saņem zināms bonusus, jo tas jau ir iekļauts uh, finansu pabalstā, ko sniedz Luksemburgas valsts saviem um, rezidentiem. Tāpat arī partnerattiecību atzīšana arī var radīt uh, problēmas Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu trešo valstu piedarīgiem ģimenes locekļiem, tāpat arī uh, atkarībā no seksuālās orientācijas. Tā piemēram, partnerības attiecības var reģistrēt Čehijas republikā, ja viens no šiem partneriem ir Čehijas eh, valsts piedarīgais. Tas izslēdz citu dalību valsts pilsoņus, kuri ir reģistrētās partneru attiecībās. Viņi nevar arī izstrēt savas attiecības, eh, savu partnerību Čehijas republikā. Diskriminācija balstoties uz etnisko izcelsmi un uh, rasi, tāpat arī pret romiem uh, veiktā diskriminācija, neļaujot viņiem īstenot šīs uzturēšanās tiesības, tas ir piefiksēts Luksemburgā. Romiem, piemēram, ir ļoti grūti panākt uh, dzīvesvietas reģistrāciju, jo romi nav atļa, viņiem nav atļauts dzīvot. Uh, busiņos un tam līdzīgos. Uh, transporta līdzekļos. Tālāk runājot par mūsu pētījuma sākotnējiem rezultātiem, šķiet, ka pastāv dažādi direktīvas īsta, īstenošanas problemātiskie punkti. Daudzus gadus pēc šīs praktiskās ieviešanas joprojām mēs konstatējam, ka pastāv šie šķēršļi pilsoņu kustībai. Tātad galvenie šķēršļi ir administratīvs sloks un birokrātija, tiek prasīta pārmērīga dokumentācija, Tāpat arī informācijas trūkums vai nepareiz informācija, sadarbības trūkums, tātad šie šķiet galvenie šķēršļi Eiropas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas ir trešās valsts pilsoņi, lai viņi varētu pārvietoties un izmantot um, uzturēšanās tiesības un sociālās uh, tiesības. Uh, trešo valstu pilsoņi, kas ir ģimenes locekļi, šķiet, ka viņi ir tā mērķa grupa, kas uh, piedzīvo, kas izjūt visvairāk šos šķēršļus uz uzturēšanās tiesībām. Un tāpat ir arī reģistrēts liels uh, sūdzības skaits mm, par diskrimināciju balstoties uz nacionalitāti. Dažādas nodevas, uh, maksas un nodokļu režīms tur ir atšķirīgs. Liels paldies par uzmanību! Paldies! par jūsu uh, sniegumu un tagad došu Stienilebor uh, eh, kungam, kurš uh, darbojas tīklā Eiropiešu visā pasaulē un tā ir Eiropas mm, eksperti iedzīvotāju, tāda Eiropas mēroga organizācija. Nav mikrofons ieslēgts. Šķiet, ka mikrofons tagad darbojas. Tā tad labi, sākšu vēlreiz. Pateicos parlamentam un komitejām, kas rīko šo uzklausīšanu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jākļūst par tādu reālu uh, funkcionējušu mehānismu. Kāds ir norādījis, ka pilsonība ir tiesības uh, iegūt tiesības, un es domāju, par to mēs šeit runājam, kādas tiesības mums ir un kādas tiesības ir grūti izmantot. lai ietaupītu laiku. Tātad pirmais slaids. Cilvēki, par kuriem es runāju, tie, kas uh, brīvi pārvietojas, izmanto šo tiesību, viņu ir ļoti daudz. Apmēram uh, vairāk kā 14 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu uh, dzīvo un strādā citā dalība valstī, tātad ne savā izcelsmes dalība valstī. Un ja mēs skatāmies uz visu pasauli, tad arī tur, visur citur ir Eiropas Savienības pilsoņi. Un apmēram 80 e- miljonu Eiropas Savienības pilsoņu dzīvo un strādā ārpus uh, Eiropas Savienības. Un tas ir tāds milzīgs cipars. Tāpat laikā ir grūti iegūt precīzus rādītājus, ir grūti skaitīt cilvēkus, kas pārvietojas. Organizācija, ko es pārstāvu, eh, Eiropieši visā pasaulē, tātad ETTW, mēs eh, apkopojam šos ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu uh, Eh, nacionālās organizācijas, pieņemsim, Zviedri visā pasaulē, Swedes World Wild, mēs eh, tā tad eh, ap, iekļaujam daudz šādas organizācijas un cenšamies rast kopīgus risinājumus un cenšamies šos jautājumus risināt tādos fórumos kā šeit, tāpat arī Eiropas komisija un citām iestādēm. Man šķiet bija ļoti pozitīvi dzirdēt šo komisijas uh, Eh, un komitejas priekšsādātājs sniegto eh, pārskatu, bet man šķiet, ka mēs nevaram runāt par brīvu kustību šodien, ja mēs nepieminam bēgļu krīzi. Un kāpēc tā? Kā jau daudzi droši vien ir sapratuši nu jau krietnu brīdi, ka brīvas pārvietošanās tiesības eh, ir apdraudēts. Tas bija tā pirms bēgļu krīzes, un arī šī bēgļu krīze to ir tikai pastiprinājusi. Un uh, ir eh, ļoti grūti tagad eh, aizstāvēt Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, kā priekšsādātāja teica. Ir grūti tagad nodalīt dažādas migrantu kategorijas. Mēs ar to saskaramies katru dienu. Ir citi bēgļi, eh, kuriem ir nepieciešama aizsardzība. Ir Eiropas Savienības pilsoņi, bet ir arī imigranti no citām pasaules daļām, kas vienkārši nā, brauc Eiropas Savienību meklēt labākas iespējas. Uh, cilvēkiem uz, ies, uz vietas dažkārt eh, šeit ir grūti eh, saprast, eh, kāds ir katrs cilvēks, kas viņš ir, kādas ir viņa tiesības, un kā mēs redzējām iepriekšējā prezentācijā, dažkārt vietējām varas iestādēm ir šīs grūtības to noteikt. Tātad faktuālās informācijas iegūšana ir ārkārtīgi svarīga. Ir svarīgi gūt detalizētu statistiku un nodrošināt Tad ir jāsaprot, ka Jāsaprot, cik svarīgs ir šis process. Jūs jau, uh, jau droši vien uh, redzat arī pēdējo punktu šajā slaidā. Tā tad, uh, nu, tāda kā mītu radīšana un, un, un iebaidīšana. Tā ir principā statistikas um, ļaunprātīga izmantošana, jaucot kopā šīs trīs rāmas runāja iepriekš, lai radītu tādu baiļu atmosfēru citiem politiskiem nolūkiem. Runātājs saka, nezinu, kā tulki to visu iztulkos dažādās valodās, bet scaremongering angļu valodā, man liekas, tā ir tāda koncepcija, ko mēs saprotam. Ja mēs aplūkojam pašreizējo situāciju, kā šīs brīvās pārvietošanās tiesības tagad tiek īstenotas. Tātad šobrīd mums ir eh, nedaudz vairāk kā 14 miljonu pilsoņu, kas ir kustībā, bet tendences Eiropā atšķirās. Ja mēs mēģinām to izmērīt, tad varam redzēt, ka tā, tie nav veco dalībvalstu pilsoņi, kur pārvietojas. Tikai 1,2% no šo valstu pilsoņiem ir pārvietojušies, bet, ja skatāmies jaunajām dalībvalstīm, tātad tām, kas iestājās pēc 2004. gada, tad mēs redzam, ka rādītājs daudz lielāks - 5,6%. Tendences bija tādas, ka no ziemeļiem uz dienvidiem cilvēki pārvietojas, bet tagad ir eh, no austrumiem uz eh, rietumiem šī migrācija. Vēsturiski raugoties uz migrāciju, cilvēki no īrijas, teiksim, brauca uz eh, ASV un tur palika. Mēs tagad redzam daudz vairāk cirkulārās migrācijas cilvēki no Eiropas Savienības uh, austrumu valstīm pārvietojas uz rietumu valstīm, un tad viņi dodas tālāk. Un ir vēl viena jauna koncepcija, tā ir mājās atgriešanās. It īpaši Baltijas valstīs ir uh, bijusi problēma, jo tur uh, liela iedzīvotāja daļa ir imigrējusi, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Eh, valstī sāk trūkt jaunu cilvēku ar eh, iniciatīvu. Tātad viņi, ko ir darījuši, viņi pat uh, izveido ministrijas, lai veicinātu šādu, teiksim, cilvēku atgriešanos mājās, atbraukšanu. Un jā, tā, protams, nav tikai Baltijas problēma. Zviedriem, piemēram, Zviedri šobrīd cenšas uh, panākt, lai cilvēki atgriežas no citām Eiropas Savienības eh, valstīm uz Zviedriju un lai tādējādi mazinātu problēmas. Nu, redziet, tā tas tiek darīts šajās valstīs. Un tagad pāriesim pie konkrētiem pasākumiem, jo to arī priekšsādātāji teica, viņi gribētu dzirdēt no mums. Tātad, kāda konkrēta pasākuma, ko mēs varam ierosināt? Vispārējais mērķis, protams, ir aizsargāt brīvas pārvietošanās tiesības, eh, pastāvēt par to. To mēs eh, redzam, Eiropas komisija ļoti veiksmīgi dara. Mūsu priekšlikums Eiropas komisijai un arī parlamentam, arī paši komisijai, jo viņi ir eh, līgumu sargi ir tāds. Mēs jau redzējām dažādas piemēras eh, prezentācijā, ka ir daudz darba vēl jādara. Tas nozīmē, ka ir jāsargā līgumu noteikumus un, protams, eh, dalībvalsts ekonomiska situācija, ekonomiska grūtības situācijā, tā teikt, savelk eh, jostu un uh, Tāpēc ir nepieciešams šāds nu, tiesību sargs, un tā ir Eiropas komisija. Jo ir nepieciešama informētība, informācija par šīm problēmām brīvajā kustībā, un diezgan bieži šādos gadījumos nāks paļauties uz Eiropas tiesas judikatūras. Mēs zinām, ir tādi kolosāli gadījumi un nolēmumi bijuši bet tāpat laikā tie ir bijuši ļoti svarīgi nolēmumi, kas ir ietekmējuši cilvēku brīvu pārvietošanos, un tāpēc mēs ierosinam nodrošināt monitoringu Eiropas uh, tiesas uh, nolēmumiem. Ir jau mums arī ļoti labi ziņojumi, un uh, eh, Bulanžēra kundze stāstīja, viņš šādu ziņojumus izstrādā katru gadu, bet ir nepieciešams arī tālāks darbs. Vēl viena lieta, ko gribētu ierosināt, ir tas, kas notiks šo pēcpusdienu. Tātad stiprināt, veicināt uh, balsošanas tiesības. No konsultāciju procesa interesanti ir redzēt, uh, cik uh, svarīga ir elektroniska balsošana. Tas ir svarīgi tiem, kas arī atbildēja uz jautājumiem, kas varbūt arī nav netik grūti saprotams. Tātad ko mēs gribam ierosināt, kā tādā veidā varētu aizstāvēt tiesības un pastāvēt uz tām, ja, teiksim, būtu nodrošināta ne tikai e-balsošana, bet balsošana internetā. No mm, prezentācijas redzējām, ka problēmām ir tendence koncentrēties tur, kur koncentrējas arī cilvēku brīvas pārvietošanās tiesības. Mēs ierosinam, kā jūs redzat, brīvas pārvietošanās solidaritātes fondu, jo koncentrēšanās ir tā, kas eh, padara sarežģītas konkrētas zonas, pilsētas, eh, un ir eh, nepieciešama kohēzijas politika, jo tās mērķis arī ir palīdzēt pašvaldībām izlīdzināt šo situāciju tad, kad ir kāda tad ļoti augsta koncentrācija, cilvēku koncentrācija kādā konkrētā vietā. Protams, ir eh, jāstājas pretī arī šai iebiedēšanai un mītu radīšanai. Un tur kopīgi jāizmanto šie dažādie mūsu ierosinātie, ierosinātie priekšlikumi. Mēs to visu esam salikuši kopā, esam uzrakstījuši vēstuli, esam apkopojuši visus šos punktus, esam to nosūtījuši Junker, Junker kungam, Jurovs kundzei, eh, komisāram Timermansam un tāpat Taisenes kundzei, kura ir atbildīga par darba spēku mobilitāti. Ko mēs ierosinām? Struktūrētas debatas un dialogu par brīvu pārvietošanos. Kad ir problēma, tad var darīt divas lietas. Var ierakt galvas miltīs kā strauss un gaidīt, ka tā pazudīs, bet var arī stāties pretī šai problēmai. Man šķiet, ka Eiropas komisijai ir laba eh, tradīcija dialogs ar pilsoņiem, debats, debats par demokrātiju un uh, tad vajadzētu arī iekļaut eh, brīvās pārvietošanās tēmu un sniegt eh, tos materiālus, ko komisijas pārstāvji arī šeit eh, demonstrēja jo galu galā mums ir nepieciešama konkrētība, konkrēta darbība. Un te minēšu dažus piemērus. Attiecībā uz uh, faktiem un rādītājiem mēs uh, sadarbojamies ar Eirostatu, Eirostat formā. Būs sociālā statistikas fórums uh, eh, 28.30. novembrī Luksemburgā, un tur mēs runāsim tieši par migrācijas statistiku. Tālāk um, sabiedrības konsultācijas arī jau ir pierādījuši sevi kā ļoti noderīgs instruments. Mēs aicinam uh, sasaukt Eiropas ekspertu konventu. Un uh, šai sakrībā sadarbojamies ar Maltas valdību un par balsošanu internetā. Arī šeit kaut kas konkrēts būtu jādara. Tā tad būs seminārs šeit parlamentā 24. maijā šajā gadā. Uh, seminārs notiks uh, sadarbojoties ar Eiropas parlamenta deputātu Makavejas kundzi un uh, ar uh, e-balsošanas sistēmu provideriem, sniedzējiem, jo mums šķiet, ka mums ir jāgriežas pie tiem, kas praktiski varētu šādus risinājumus nodrošināt, un tie tieši šo sistēmu nodrošinātāji. Tātad šāds pasākums būs 24. mājā parlamentā, un uh, mēs ceram, ka tas varēs palīdzēt risināt konkrētas problēmas. Paldies! Paldies, Ilebārga kungs! Es visus aicinu jūsos ieklausīties, jo jūs sacītais ir pārsteidzošs. Tomēr paldies par to, kas niedzāt mums uh, ies, drosmi cīnīties pret uh, šo panikas celšanu, kas notiek visapkārt. Liels paldies par to. Un tagad es um, došu vārdu Džošo kundzei, lai viņi padalītos um, ar mums savās domās pavisam tuvu es te sēžu. Liels paldies, liels paldies šīs uzklausīšanas organizatoriem par iespēju man izteikties. Es esmu universitātes profesori un akadēmiskā pētniece, un varbūt mani komentāri nebūs vērsti uz konkrētu rīcību, un eh, es būtībā esmu te, lai klausītos un iedvesmotos eh, no kolēģa darba, piemēram, no Ileborga kunga, bet es arī varētu sniegt savu ieguldījumu, lai veicinātu izpratni. Protams, eh, es pilsonība tiek piešķirta saskaņā ar līgumiem. Tas notika gan nedaudz vēlāk, jo brīvas pārvietošanās tiesības jau bija spēkā vairākas desmitgades un formāla pilsonības konceptualizācija 93. gadā sāka sniegt rezultātus 2000 gadu sākumā, balstoties uz nediskriminācijas judikatūru un tam līdzīgi, piemēram, šīs slavenās rindas par dalību valstu pilsoņu fundamentālo status un tam līdzīgi. Bet, jā, tiesību uh, Eh, aktu pieņēmēji likumdevēji nav sēdējuši rokas klēpī salikoši. 2004. gadā apstiprinātā pilsoņtiesību direktīva konsolidēja iepriekšējos instrumentus, bet tā ievies arī būtiskas izmaiņas es pilsoņu statusā, piemēram, pastāvīgas dzīves vietas tiesības eh, uzņemošajā valstī, kas ir ilgākas par pieciem gadiem un tā tālāk, kā arī citas izmaiņas. Es domāju, ka būtu svarīgi nedaudz parunāt arī par kontekstu, lai es saprastu, kāpēc um, mums notiek uh, tādas diskusijas kā šodien, un varbūt piedodieties nedaudz atkārtošos, jo daudz ko svarīgi jau pateica Ilebārga kungs. Es ir dramatiski mainījusies pēdējo gadu laikā, pievienojoties jaunām dalībvalstīm 2004. un 2007. kā arī 2013. gadā, protams, ieskaitot uh, lielu skaitu valsti, kurās uh, notika ļoti smaga ekonomiska un politiska Eh, pārēja kopš 90. Ehm, gadiem, kas radīs priec darba tirgos un mm, rietumi mm, to politiski nebija gaidījuši. Ir tikai neliela virkne valstu, mm, kas eh, nepiemēroja pārējais ehm, laika ierobežojumus eh, piekļuvēja darba tirgumu Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas pilsoņiem, kas pievienojās es 2004. Eh, gadā, un apvienotā karaliste bija viena no tām nedaudzajām valstīm kopā ar Zviedriju, kas nepiemēroja šos ierobežojumus. Tomēr pēc dažiem gadiem ekonomiskās atšķirības, kas noveda pie migrācijas plūsmām, eh, lielā, es zinu, lielākā mērā prasīja vērtēt situāciju kontekstā ar eh, pasaules eh, krīzi 2008. gadā, ar eh, valstu parādu krīzi, kas bija Eirozonā un kuri turpinās joprojām. Tas noveda pie tā, ka tika ieviesti smagi taupības pasākumi, kas ļoti bieži ir apstrīdēti daudzās valstīs un atkal tie radīja būtisku um, spiedienu uz um, migrācijas plūsmām no dienvidiem uz ziemeļiem un austram, no austrumiem uz rietumiem. Tas viss saistās ar uh, plašākām bažām par uh, pilsoņu bailēm no migrācijas uh, kopumā, ieskaitot paralēlu migrantu kopienu veidošanos, kas saistās ar apsvērumiem par drošību. Šīs uh, bailes vēl pastiprināja migrācijas un bēgļu krīze, kas Eiropas Savienībā parādījās 2015. un 2016. gadā pēc konfliktiem un nestabilitātes tuvējās ārvalstīs. Un lielā mērā šīs bāžas noveda pie tā, ka balsotāji uh, izvēlējās partijas, kas iestājas pret migrāciju. Un turklāt pastāv arī viedoklis, ka ES liberalizācija pakalpojumu sektorā ir pavērusi iespējas eksploatēt un piemērot atšķirīgas maksāšanas noteikumus dalību valstīs, ko piekopa starptautiskie uzņēmumi pārkāpjot uh, darba likumdošanu un nosūtot uh, darbiniekus uz ārvalstīm saskaņā ar nosacījumiem, kas tiem ir izcelsmes valstī. Visbiežāk tie ir netīri darbi un es uh, iekšējais tirgus uh, šķiet ir piedalījies šajā procesā likvidējot uh, sociālos līgumus atsevišķās uh, dalību valstīs, kas nodara kaitējumu parastajiem darba spēkam, parastajiem cilvēkiem. Uh, Un uh, šādi spēki ir redzami daudzās dalību valstīs, ir tīpaši tajās, kur organizētais um, darbs ir mm, ļoti ietekmīgs politiskajā sfērā. Un šis konteksts, manuprāt, rada perfektas vētras apstākļus, kurā brīvas pārvietošanās tiesības uh, tiek uh, uztvērtas kā suverenitātes zaudēšana un problēmas sakne. Uh, nevis kā iespēja kopīgi pārvarēt izaicinājumus. Sabiedriskās domas aptaujas tādas, kā mēs dzirdējām šodien, var pierādīt, ka brīva pārvietošanās vienlaicīgi var būt gan viena no visvairāk slavātajām, gan viena no visvairāk bāžas raisošajiem elementiem. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo mums ir jāsaprot, kā brīva pārvietošanās ietekmē dalību valstis un kā dalību valstis uz to reaģē. Tieši šādu iemeslu dēļ es pilnībā piekrītu uh, miljö uh, organizācijas kolēģiem. Brīvas pārvietošanās tiesību apstrīdēšana visbiežāk ir aktuāli tiem, kuri, kurus uh, šī brīvā pārvietošanās ir nostūmusi malā. Uh, un um, brīvā pārvietošanās uh, ir mm, ietekmējis arī migrāciju, piemēram, pabalstus, tiesības brīvi izvēlēties dzīves vietu. Turklāt um, cilvēku dalīšana labajos um, migrantos un sliktajos migrantos ir viens no uh, asākajiem jautājumiem, kas eh, ir tuvāk jāpēta, lai redzētu tieši ar kādiem šķēršļiem šīs grupas saskaras. Protams, eh, ka dalībvalstis eh, īsti pat necenšas īstenot brīvo pārvietošanos, pat pretēji vairums dalībvalstu valstu mēģina nodrošināt uh, tiesiskumu, īstenojot um, brīvu pārvietošanos, un tikai tādējādi tās var pamatot tās saistības, kuras ir uzņēmušās, šo saistību tit, uz, uzticamību, un um, tādā izpratnē tās um, mēģina atrast kaut kādu aplinkus ceļu no vienas puses uh, starp uh, politisko spiedienu pašmājās migrācijas jautājumos, gan no otras puses tā, to politiskajām saistībām iepratī citām dalību valstīm. Tāpēc es ierosinātu, ka pētot konkrēts pasākums, mums nevajadzētu raudzīties tikai uz jomām, kur varbūt uh, ir redzami, ies, redzamas uh, uzlabojuma iespējas. Ir jādomā par jautājumiem, kā īstenot uh, un eiropeizēt uh, šos principus. Uh, kā iekļaut brīvu pārvietošanos dalību valstu administratīvajā un juridiskajā kultūrā. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties, kā dalību valstis reaģē uz brīvas pārvietošanās radītajiem izaicinājumiem un kā tās izvēlas nu, stratēģijas, kuras īstenot. Un tieši savās publikācijās es esmu norādījis, ka dalību valstis uh, izvēlas uh, trīs dažādas uh, stratēģijas, lai paplašinātu savas manevra iespējas tās eh, izmanto visas neskaidrības saistībā ar brīvās pārvietošanās juridiskajiem aspektiem, lai eh, rastu manevra iespējas esošo tiesību ietvarā. Un eh, pat pēc 50 gadiem, kopš pastāv šīs tiesības, ir pārsteidzoši, cik daudz šādu neskaidrību vēl ir. Aizvien lielākā mērā, un ne tikai apvienotā karaliste to dara, tās uh, mēģina eh, dažādi interpretēt ehm, šos eh, tiesību aktus eh, migrācijas un brīvas pārvietošanās jomā un sāk runāt par to, ka tas, ka brīvās pārvietošanās uh, normas tiek ļaunprātīgi izmantotas, bet vienlaikus netiek sniegt pārliecinoši pierādījumi, ka tas patiešām notiek un rāda izaicinājums. Un visbeidzot, dalība valstis um, ir atvērtas arī uh, attiecībā uz uh, brīvas pārvietošanās resursu bāzes grozīšanu. Tieši tāpēc priekšstādātāji man šķita ļoti interesanti jūs komentāri par to, ka parlaments ir viens no likumdevējiem brīvas uh, pārvietošanās uh, tiesību jomā un ka jūs aizsargāsiet pilsoņu tiesības uh, likumdošanas procesā. Uh, Es, eh, es uzskatu, ka nepārāk tālā nākotnē brīvas pārvietošanās tiesības atkal būs eh, aktuāls likumdevējiem un eh, būs ļoti interesanti redzēt, kādas intereses tiks paustas dažādu likumdevēju mm, vidū un to institūciju vidū, kas ar to nodarbojas. Es esmu iztērējis visu laiku kas man bija atvēlēts, lai runātu par brīvu pārvietošanos, bet, protams, ka tā ir neliela minoritāte, un es ļoti priecājos par gaidamajām diskusijām pēcpusdienā par politisko līdzdalību, jo es domāju, ka tur mums būs iespēja apspriest arī uh, daudz lielāko to Eiropas Savienības pilsoņu grupu, kas um, joprojām dzīvo savās valstīs. Un te es arī pielikšu punktu. Paldies! Lielas paldies, Šokundze! Paldies par jūsu uzrunu un atgriezīsimies pie jūsu jautājumiem šajā pēcpusdienā. Tagad es priecāšos dot vārdu manai kolēģei no Libe, Laurai Ferārai, kura bija referente par pamatiesību ziņojumu 2013. un 2014. gadā. Vārds jums. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Labrīt visiem. šī brīža kontekstā, kad um, krīze ir atstājusi smagas rētas un brūces gan Eiropas Savienībā, gan uz tās pilsoņiem. Ir ārkārtīgi grūti definēt, kādas ir ES pilsoņu tiesības, un ir grūti saprast, ka ES um, saviem pilsoņiem piedāvā ne tikai pienākums, bet arī tiesības bez diskriminācijas Eiropā, kur mēs vēlamies nostādīt pilsoni uzmanības centrā, un tas, ko mēs šobrīd darām, ir ārkārtīgi būtiski būtiski. Mēs runājam par eh, piekļuvi dokumentiem, sabiedrības veselības aizsardzību, arottiesībām, veselības aizsardzību, pasīvajām un aktīvajām tiesībām. Un 2013. Eh, un 2014. gada pamatiesību ziņojumi, kuru referentes biju, norādīja, ka ir uh, jāveicina e- es pilsonība, kas būtu eh, balstīta uz līdzdalības principiem un ka es pilsoņi ir jāiesaist lēmumu pieņemšanā, lai pilsoņi eh, būtu tie cilvēki, kuru priekšā Eiropa būtu atbildīga. Informācija par pamatiesībām un iespējas uh, Eiropas pilsoņiem izmantot savas uh, tiesības. Tajā skaitā arī tiesības uz pienācīgu administrāciju ir iekļautas hārtā, un aptaujas rāda, ka tikai 42% respondentu bija laba izpratne par savām tiesībām, un tikai 6% bija informēti par instrumentiem, kas ir to rīcībā, lai informētu par iespējamiem pārkāpumiem. Ja uh, informācija, kas tiek sniegta pilsoņiem, un informētības veicināšana, kas no tā izriet, šķiet tā ārkārtīgi būtiska. Tāpat ir arī jāraugās uz to, ka ir jāra, jādomā, kā stiprināt pamatiesības. Un te ir jādomā par vienkāršiem un viegli saprotamiem instrumentiem, kurus var izmantot, lai iesniegtu sūdzības, lai nodrošinātu, ka pilsoņtiesības tiek ievērotas. Vēl es gribēju teikt, ka pamatiesību hārta ir uh, primārais tiesību akts, un uh, tās 51. Uh, pants sniedz ļoti ierobežotu hartas darbības jomas definīciju. Tas nozīmē, ka šie instrumenti pilsoņiem ir, bet tie ir ierobežoti. Un, un Uh, nav arī daudz tiesiskās aizsardzības līdzekļu. Protams, uh, ir arī prejudiciāla nolēmuma jautājums, bet uh, Eiropas parlamenta iniciatīva ir nodrošināt to, lai būtu instrumenti dialogam, kas balstīts uz līdz, līdzdalību, un šie instrumenti ir jāstiprina, jo pilsoņi pilsoņu uzticības sarūk, mēs redzam neapmierinātību. Šie instrumenti ir ārkārtīgi būtiski, bet eh, tā kā tie prasa tik daudz laika un procedūras ir sarežģītas, nepārāk daudz cilvēku to izvēlas. Ne ikvienam ir iespēja tīri finansiāli piedalīties eh, lūgumrakstu komitejas sanāksmēs ne visi lūgumrakstu iesniedzēji var pie mums ierasties, un, protams, um, viņi to dara pēc savas iniciatīvas. Arī te ir klupšanas akmeņi, tikai divas trešdaļas. Pilsonisko iniciatīvu tika vērtētas kā pieņemamas. Un vēl ir jāpatur prātā, ka nav bijuši gadījumi, kad uh, pilsoniskās iniciatīvas būtu novedušas pie tiesību akta tapšanas, kas būtībā ir šo iniciatīvu uh, jēga. Un, ja pilsoņiem ir sajūta, ka tie ir piederīgi Eiropas Savienībai, viņiem ir jābūt arī pārliecībai, ka institūcijas nodrošina pārskatāmību, pienācīgu piekļuvi informācijai. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Uh, Un, ja mēs vēlamies, lai pilsoņi uh, būtu lēmumu pieņemšanas procedūras dalībnieki, informācijai ir jābūt pieejamai. Ir jānodrošina, ka mēs uh, izmantojam te visas iespējas, ko piedāvā um, jaunākās tehnoloģijas. Uh, Tas ir būtiski, lai aizsargātu tiesiskumu un pamatiesības, jo tikai tādā veidā mēs a, varēsim nodrošināt to, ka cilvēki spēj pilnībā īstenot aiz pilsoņu tiesības. Paldies, Laura! Paldies arī par to, ka esi šeit un ka esi labs piemērs tam, ka šis ir vairāku komiteju kopīgs pasākums. Tagad um, es gribētu gribētu dot um, vārdu Vinijai Sofijai Fichtbauerē, kura ir viena no tūkstošiem pilsoņu, kas uh, ir iesniegus lūgumu raksta par brīvas pārvietošanās um, tiesību īstenošanu. Tas ir ļoti izcils lūgumu rakstas, tiešām daudz ko mainīja, un es gribēju, lai jūs padalītos ar mums savā pieredzē. Liels paldies, un paldies, ka es uh, drīkstu būt šeit. Mana balss jau gandrīz sāk trīcēt. <laughs> Um, my name is... Uh... Tiešām daudz cilvēku. Man sauc vienīgi Sofija Fuchtpauera vai Gubala Fuchtpauera atkarībā no tā, kurā valstī nu mēs atrodamies. Esmu Vācijas pilsone, bet 18 gadus jau esmu dzīvojis Dānijā. Esmu precējusies ar Dānijas pilsoni, un mums ir divi bērni, un bērniem ir dubultā pilsonība. Mana vīra uzvārds ir Gubela, un manējais uzvārds ir Fuchtpauera. Uh, Un, kad apprecējāmies, mēs vienojāmies, ka izmantosim mana vīra uzvārdu kā otro vārdu un manu uzvārdu kā ģimenes uzvārdu, kas ir ierasta praksa Dānijā. Un tad mūsu ģimene sauc par Gübel Fuchtpower Dānijā. Maniem bērniem ir tāds pats uzvārds arī Vācijā, jo Vācijas iestādes atzīst dubulto pilsonību. Kad es pieteicos mainīt arī savu vārdu uz Gübelfrichtbauer Vācijā, tas tika liegts, jo ir atļauts tikai mainīt savu uzvārdu, kas manā gadījumā vēl joprojām ir Fuchtbauera. Vācijā šis otrais vārds Göbel netiek uzskatīts par daļu no uzvārda, lai gan Dānijā, kā jau teicu, ir diezgan ierasta praksa saglabāt abus uh, uzvārdus laulību gadījumā. Man ieteica pieteikties dubultajam uzvārdam, proti, ka šie vārdi tiktu savienoti ar uh, ar defisi, bet šāds lūgums tika noraidīts. Un tas nozīmē, ka man ir tagad citādāks uzvārds nekā manai pārējai ģimenei. Kad es izteicu sūdzību par to, man tika norādīts, ka es varu nomainīt savus uzvārdus uz Kebel Footpower tikai tad, ja es to nomainītu uh, retroaktīvi, ja, man, ja es pieteiktos uh, jaunai dzimšanas apliecībai, ignorējot faktu, ka man bija uh, cits vārds pirmos 25 uh, dzīves gadus. Uh, Un tas nozīmē, ka man būtu citādāks vārds nekā maniem brāļiem, māsām, un tas varētu radīt arī šaubas par visu man līdz šim iegūto dokumentu a, a, īstumu, piemēram, universitātes diplomiem. Tas nozīmē, ka man ir divi atšķirīgi vārdi divās atšķirīgās Eiropas Savienības valstīs. Un, kas vēl svarīgāk, tas e, nozīmē, ka man ir citādāks uzvārds nekā maniem ģimenes locekļiem, jo viņi ir, viņiem ir arī pilsonība citādāka. Un tas rada man personīgas sarečījumus. Es nezinu, kuru vārdu izmantot, kurā gadījumā, kuru identifikācijas dokumentu izmantot. Es domāju, ka Eiropas Savienība uh, padar, paveiktu labu darbu, ja uh, diviem uh, Eiropas Savienības pilsoņiem būtu iespējas uh, izmantot ab valsts tiesību aktus, izvēlētos savas ģimenes uzvārdu, un tas nozīmē, ka es varētu izmantot vienu to pašu uzvārdu abās valstīs. Paldies! Lielas paldies par jūsu uzstāšanos! Un tagad gribētu jūs uzzināt, kā Vinija Sofija Goebbels Fruchtbauer, jo tas, protams, ir krietni vien pamatotāk. Gala beigās tās ir jūsu tiesības izvēlēties, kāds būs jūsu vārds. Uh, un komisija ir veltījis daudz pūļu, lai izskatītu šo gadījumu, un arī jūs kā persona esat um, ieguldījusi, uh, sniegusi būtiski ieguldījumu, lai mainītu šo situāciju, lai jums būtu tiesības pieņemt lēmumus ne tikai par savu dzīvi, bet arī par savu vārdu. Tad vēlreiz paldies Eiropas pilsoņu vārdā par jūsu ieguldījumu un par jūsu drosmi rīkoties un cīnīties par savu taisnību līdz pašām beigām. Un tagad uh, uh, dodu vārdu sanāksmes dalībniekiem, varat uh, uzdot savus jautājumus, izteikt komentārus. Manuprāt, šī ir bijusi ļoti interesanta sesija. Visiem um, ehm, klātsošajiem ir tiesības uzdot jautājumus, tomēr gribētu atgādināt, ka lai ļautu pēc iespējas vairāk cilvēkiem izteikties, es noteikšu uh, runāšanas laika ierobežojumu divas minūtes. Uh, Lūdzu, uzdodiet jautājumus paneļa dalībniekiem, darieties ar savu viedokli, izsakiet savus priešlikumus, bet lūdzu iepazīstiniet arī sevi pirms sākat savu uzstāšanos. Pašās zāles beigās ir vairāki kungi, bet sākšu ar Ždanu, kas kundze ir mūsu kolēģi no zaļo grupas. Esmu zaļo grupas deputāte, pārstāvu, esmu esmu šīs komitejas locekla un pārstāvu Latviju. Man ir jautājums Bolanšē kundzei. Jūs pieminējāt četrus māstrīgas līguma punktus par a, darba spēkā mobilitāti, bet runājam par pēdējos lūgumrakstu iesniedzēju. Tas ir jautājums par ģimenes tiesībām un, m, mm, ja runājam par pārobežu laulībām, Vai jūs uzskatāt, ka šo tiesību pārkāpšana ir arī a, brīvas pārvietošanās tiesību pārkāpums Eiropas Savienībā? Ja runājam par ģimenes tiesību pārkopšanu, visbiežāk no komisijas saņemam atbildi, ka, ka nav pārkāpta nekāda Eiropas Savienības tiesība akti. Tā, protams, ir ļoti specifiska lieta Um, visbiežāk lūguma rakstu komitejā mēs tātad uh, strādājam ar dažādām uh, problēmām, ko saskaras šādu ģimeņu bērni, un visbiežāk tā ir bērnu izņemšana no ģimenēm. Un tagad uh, skatāmies uz uh, Dublinas divi regulu, un juridiskā problēma, ar ko saskaramies tur, ir ir bērna pastāvīgās rezidences adrese. Uh, kas nav īsti skaidra, nevar paskaidrot, kas tas ir, bet tāds ir regulā izmantotais jēdziens. Tas balstās uz 15. pantu, kurš ļauj pārnest vienu lietu no, no vienas tiesas uz citu tiesu. Un, piemēram, manā valstī Latvijā Tātad Latvija nesen bija informētu par lietu apvienotajā karalistē, kur divi bērni tika izņemta no latviešu un lietuviešu jauktas ģimenes, bet viņa abi, bet eh, ģimene dzīvo Lielbritānijā. Uh, Latvija izteica pilnīgi, ska, sagatavoja pilnīgi skaidru pieprasījumu. Uh, Latvijas tieslietu ministrija lūdza pārcelt šo lietu uz Latvijas tiesa, bet mēs saņēmām uh, negatīvu atbildi. Tikai pēdējo divu mēnešu laikā ir bijuši 11 gadījumi, kad bērni ir izņemti no latviešu bērnu, no latviešu ģimenēm Lielbritānijā. Tas ir tikai pēdējo divu mēnešu laikā. I think we'll collect a few questions. Es domāju, ka uzklausīsim vairākus jautājumus, tad varēsim vērsties pie paneļa dalībniekiem. Tagad došu vārdu kolēģiem un pēc tam arī diviem cilvēkiem no ārpasaules. Tagad vērts Jāna Trum no ALDE grupas un tad Juans Fernando Lopes Agiera no sociālistu grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienības pilsoniem nenozīmē tikai tiesības, brīv, ties, brīvu pārvietošanos, runa ir arī par vērtībām. Jūs zināt, ka esmu no Igaunijas. Mums ir 87 tūkstoši tā saucamo nepilsoņu, kuri nu, neieradās Eiropas Savienībā pēdējo desmit gadu laikā. Daži no viņiem ir dzimuši Igaunijā. Latvijā ir tāda pati problēma. Runa ir tikai par pārvietošanos, bet arī par vērtībām. Bet piekļuve Eiropas Savienības pilsonībai ir tikai caur nacionālo pilsonību, un bieži vien šīm naturalizācijās procedūrām dalībvalstīs nav nekāda, nav nekāda sakara ar Eiropas Savienības procesiem. Mēs domājam, ka dažu šo cilvēku, cilvēkiem liekšana piekļuva Eiropas Savienības pilsonībā ir diskriminējoša. Uh, Vai jūs domājat, ka varētu būt iespējama kāda harmonizācija attiecībā uz piekļuvi Eiropas Savienības pilsonību? Vai mums vajadzētu likt dalību valstīm izcelt šo Eiropas dimensiju un cīnīties pret diskrimināciju naturalizācijas procesā? Uh, Katreiz, kad klausos uh, visus šos skaistos vārdus par Eiropas Savienību un pilsonību un pilsoņu tiesībām, man tiešām ir ļoti grūti nodefinēt, kas tad ir Eiropas Savienības pilsonība tīri praktiskā nozīme. Ja jūs dzīvojat Eiropā, jūs maksājat nodokļus, esat dzimuši Eiropā, bet jums jau nav tiesību balsot, piemēram, pašvaldību vēlēšanās, vai jūs esat Eiropas pilsoņi tādā izpratnē, kā par to mēs runājam šeit? Juan Fernando, paldies! Es gribēju pieminēt tieši tos cilvēkus, kuriem, kuri dzīvo Eiropas Savienībā, ko, bet kuriem nav piekļuvas Eiropas Savienības pilsonībai esmu sekojis uh, eh, līdzi šiem precīziem skaidrojumiem par tehniskajiem sarežģījumiem, kādi varētu būt brīvas pārvietošanas tiesību īstenošanā Eiropā, bet es gribētu dzirdēt vēl tālākus komentārus no Bulanšē kundzes par uh, konkrētiem datiem, kas ir pieejama par cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienības dalību valstīs un kuriem ir liekta Eiropas Savienības pilsonība, kādi ir skaitļi. Un otrs jautājums, kuru gribētu pieminēt, ir politiskās ainavas nozīmība. Un tā Nu, tātad, ja mēs runājam par tā saucamās Eiropas Savienības sabiedriskās telpas attīstību, es gribētu izcelt, cik svarīgas ir šīs tā saucamās Eiropas uh, identitātes krīzes uh, un kā tās ietekmē Eiropas Savienības pilsonības jēdzienu izpratnes veicināšanu, domājot par pilsoņu tiesībām un vērtībām un demokrātisko dalību. Uh, Mums vajadzētu domāt, kā labot šo ārkārtīgi mm, sabojāto politisko ainavu, kas atstāja ļoti negatīvu ietekmi uz visām vērtībām, par ko cīnāmies. Un tagad Mērtāne kungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētā tas nav jautājums, drīzāk varbūt piezīme par eh, šī rīta piezīmēm un dažādajām prezentācijām. Vairāk kārt jau tika minēts šodien, eh, ka Eiropas pilsoņiem ir svarīgi balsot un uh, brīvi pārvietoties un tāpat arī doties zārzemē. Protams, jā, viss šīs tiesības un vērtības ir jāaizsargā, bet ar to nepietiek. Ar to nepietiek Eiropas uh, pilsonībai. Nesoties to, vai mēs esam francūži, spāņi, itāļi un tā tālāk, bet galvenais ir garantija, drošība, ka valsts, kura, uz kur es braucu, es varu brīvi tur dzīvot un ka man ir tādas pašas tiesības kā visiem pārējiem, teiksim, francūžiem, kas ir kaut kur ziemeļos, dienvidos vai kur, bet Eiropā tā gluži nav, kā jau tas vairāk kā te norādīts. Un es uzskatu, ka šī uzklausīšana ļoti interesanta, jo. Uh, tas izgaismo to, kas eh, tiek darīts un arī kas ir eh, jālabo, jāgroza, lai varētu pilnībā nodrošināt šīs Eiropas pilsoņu tiesības. Un šobrīd tas tā nav. Mēs eh, veicam uzklausīšanu par to, vai katrs Eiropas valsts pilsonis tiešām ir Eiropietis. Man rodas sajūta, ka ar vien vairāk un vairāk pilsoņi um, noliedz Eiropu un ir mazāk eiropeiski. Tāpat arī diploma atzīšana, piemēram, problēmas ar darba iegūšanu. Uh, tāpat arī balsošanas tiesības, eh, ja kāds ir izbraucis no valsts uz zinām laiku un tā tālāk. Mēs vairs nejūtamies pilsoņi no vienas puses eh, bez kādas eh, diskriminācijas, tātad, kā es teicu, tiesības uz darbu, diplomu atzīšanu un Eiropas Savienībā 25 miljonu bezdarbnieku, un vai nu tā ir komisija, vai padome, vai Eiropas parlaments, nu, viss tikai runā par uh, Eh, ekonomiskajām brīvībām un ļoti maz tiek runāts par eh, sociālajām brīvībām, bet, eh, manuprāt, arī tas ir ļoti būtiski. Un, ja tur situācija neatrisināsies, tad cilvēki izmanto savas tiesības citu. Paldies! Nu, varbūt tagad mēs varētu vērsties pie uh, paneļa dalībniekiem, lai viņi varētu padalīties savus sakotnējus komentārus par uzdotajiem jautājumiem, un tad mums būs otrais jautājuma rauns. Polanžai kundze, vai jūs gribētu sākt? Lies paldies! Vai es varētu būt linku un atbildēt franču valodā, nu nezinu vēl. Varbūt, lai atbildētu uz šo jautājumu par vārdiem. Kopienas tiesā ir jau precedents, kas e, norāda, ka divi vārdi un divas dažādas identitātes divās dažību valstīs e, rāda tādu ļoti būtisku nērtību. Un e, kafijas pauzē arī mana kolēģi varbūt varēs dalīties šajās zināšanās par šo nolēmumu, bet jā, tas viss balstās uz. Uh, lēmumu, Grand Canyon Paul, zinām nolēmumu tiesas judikatūrā, tātad arī tur ir runa par kādu, kas ir izmantojis savus brīvus pārvatušās tiesības no Dānijas. Tālāk par pilsonības piešķiršanu. Jāatcerās viena svarīga lieta, ka pilsonība to piešķir dalība valsts. Un uh, kad mēs runājam par to, kas notiek attiecībā uz neatzītajām minoritātēm, vai arī, nu, tīri politiski, tas ir nacionāls uh, uh kompetences jautājums. Bet with regard to EU no law, tā tad. Uh, Balstoties uz līgumu, Eiropas uh, pilsonība ir dalībvalsts jautājums. Uh, Un tā paliek kā dalība valsts nacionālā prerogatīva, un to nu, mēs nevaram vienkārši tā kaut kā mainīt. Vēl citi jautājumi par eh, šo politisko konfigurāciju un politisko ainavu. Mūsu veiktajos pētījumos, un man liekas, ka parlaments ir ļoti labs, laba vieta, kur veikt debatas, tad, kad uh, tiek uzdot jautājumu pilsoņiem politisko debašu ietvarēs, vai viņiem ir nepieciešams vairāk tiesību un šīs Eiropas Savienības pilsonības. Un, eh, jā, viņi vēlas, lai šīs tiesības būtu, lai tās varētu izmantot, bet, eh, un, un, un skaitļi ir ļoti tādi pārliecinoši. Viņiem ir ļoti svarīgas šīs brīvas pārvietošanās tiesības. Eh, un Eiropas pilsoņi ļoti lielā mērā atbalstīs tiesības. Eiropa barometrs rāda, ka šīs eh, brīvības ļoti svarīgas un ir nepieciešams arī Eiropas pilsoņiem šādās diskusijās ļaut paust uh, savu viedokli par šādām tiesībām, jo mēs zinām, cik tās viņiem dārgas, un, kā es teicu, cipari jau par to visu skaidri liecina. Tā tad ir liels atbalsts uh, no liela vairākuma puses. Un ir ļoti svarīgi redzēt, kādas ir problēmas, kādas ir grūtības, jārisina tas viss, un uh, liegot šos eh, ciparus, ir jārunā ar cilvēkiem neformāli, jāskatās, kādas ir problēmas, kur ir kaut kādas, kā saka, berzēšanās un problēma joms, un jāskatās, kur mēs ar komisiju varam kaut kā strādāt un konkretizēt šīs pilsoņu tiesības. Paldies. From... Vai ir vēl kāds, kurš gribētu atbildēt? Ilabar kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju izteikt komentāru par politisko ainavu un politiskajām konfigurācijām un kā situāciju labot. Jāuzsver, ka tādi tie, ka vien un tie paši cilvēki ir par brīvu pārvietošanos un pret uh, imigrāciju Eiropas Savienībā. Uh, ir jāapstrādā pie tā, lai šāda veida pretrunas um, nerastos. Un mums ir jāstrādā, lai varētu cīnīties pret tādu maldināšanu un demagoģiju un politisko ainavu, kas ir ļoti naidīga pagaidām. Paldies, un jūs tiešām norādat, ka uz to uh, saucamo ziloni telpā uh, bet mēs visi baidamies to īsti pieminēt, jo jautājums ir ļoti sarežģīts. Liels paldies, un tagad e, došu iespēju izteikties runātājiem. Valjīkungs. Paldies, priekšsādātāji. Frederiks Valjē, priekšsādātājs Eiropas starptautiskajai kustībai Mm, reģi Eiropas reģionu pārstāvības padome Eiropas Savienībā pārstāv 41 nacionālo asociāciju, kas uh, pārstāv vairāk nekā 5000 pašvaldību Eiropas Savienībā. Šī kopiena vienmēr ir aizstāvējusi Eiropas Savienības pilsonību un uh, veicinājusi piekļuvi pilsonībai Eiropā. Uh, sākot uh, no Eiropas Savienības uh, pilsonības izveides, uh, mēs esam atbalstījuši šo iniciatīvu uzsākuši Eiropas kustību sadraudzības pilsētu veidošanā. Un mēs aicinām nodrošināt vieglāku piekļuvi pilsonībai nekā jo tieši pašvaldības eh, ļoti bieži var pilsoņiem skaidrot to pamatiesības. Es gribēju atgādināt eh, prezentāciju, kas izskanēja publiskajā uzklausīšanā. 78% respondentu, kas atbildēja, mm, norādīja, ka pašvaldībām ir eh, būtiska loma pilsonības pieprasīšanā, bet uh, Mēs atbalstām arī aktivitātes, kas palīdz uh, atzīt šo pilsonību. Diemžēl uh, šī brīža budžets uh, regulāri dažādās valstīs tiek apstrīdēts, jo tās netic Eiropas Savienības pilsonības idejai, un Eiropas reģiona padomi jau vairākus gadus prasa lai tiktu veltīts konkrēts budžets uh, aktivitātēm, kas vērstas uz uh, Eiropas uh, pilsonības uh, veicināšanu, ko atbalsta asociācijas un organizācijas, kas um, veicina Eiropas pilsonību. Un caur šīm aktivitātēm reģionu padome veicina pilsonību, tāpat arī Eiropas pamatiesību hārtu līdz uh, tiesības nodrošināšanā starp vīriešiem un sievietēm, kā arī Eiropas hārtu vietējai autonomijai, ko aizstāv Eiropas padome, bet, eh, protams, arī tas ir būtisks elements vietējās pilsonības uh, iegūšanai. Un balss tiesību izmantošanai pašvaldību vēlēšanās. Es gribēju atgādināt, ka šī priekšlikuma autors bija Eiropas padome un varbūt ir vērts paraudzīties, kā šīs tiesības piedalīties vēlēšanās ir attīstījušās citās jomās, ne tikai pašvaldībās vai Eiropas eh, parlamenta vēlēšanās. Paldies, un tagad vārds eh, kungam tā pašā rindā. Paldies, mani sauc Nikola Malinēze, pārstāvē Eiropas alternatīvas šķiet, ka, ja Savienības pilsonības mērķis ir kļūt par uh, dalību valsts uh, pilsoņu uh, fundamentālo statusu, tad, manuprāt, Eiropas pilsoņu liktenis ir kļūt par Eiropas Savienības tādu fundamentālo bažu avotu. Eiropas Savienībā vajadzētu rūcēties par savu pilsoņu labklājību tādā gadījumā. Man šķiet, ka problēma ir tāda, ka daudzi cilvēki uzskata, ka uh, viņu labklājība un intereses Eiropas Savienību īsti neinteresē. Vai nu pareizi tas ir vai nē, bet aizvien vairāk pilsoņiem rodas iespējas, ka Eiropas Savienība vairāk interesējas par uh, daudz ko citu pirms savu pilsoņu interesēm. Un mēs jau mums varētu pieminēt vairākus Eiropas politikas elementus, piemēram, darbinieku nosūtīšanas direktīvu, kas jau tika pieminēta. Uh, varētu atsaukties uz to, kā jūtās ļoti daudzi Grieķijas iedzīvotāji pēc tam, kad tika pieņemts vairākas Eiropas Savienības politikas, viņi jūtās kā pazemoti Eiropas Savienības pilsoņi, un mans jautājums ir šāds. Ja mēs piekrītam, ka Eiropas pilsoņi ir uh, Eiropas Savienības interešu centrā, kā lai mēs nodrošinam to, ka šī pilsonība tiek saskaņotā veidā atspoguļot Eiropas Savienības politikās, jo pašlaik tā nav. Jūs šķiet, ka šī pilsonība ir tāda, nu, pēdējā doma vai tā, tā ir pēdējā vietā aiz visiem citiem elementiem Eiropas Savienības politikā. Lielas paldies! Nākamais kungs. Paldies! Paldies! Paldies, ka esat uzsākuši šo ļoti svarīgo diskusiju par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Es gribētu savu jau, uzdot savu jautājumu uh, paneļrunātājiem un jo īpaši Bulanžai kundzei. Iepazīstināšu ar sevi. Mani sauc Džerals Tristens Heinkests, es nāku no Vācijas, esmu uh, Franču asociācijas līdz uh, dibinātājs tātad, kas apvieno asociācijas. Jā, tad bija tāda neliela um, vārdu spēle nosaukumā. Plunžai kundze, vai jūs piekrītat šai idejai, ka Eiropas asociāciju statūti varētu būt veicinātājs, pātrinātājs Eiropas Savienības pilsonības sasniegšanai. Pašlaik trūksta likumdošanas un Eiropas Savienības pilsoņiem nav tiesības organizēties Eiropas līmenī bezpēļņas asociācijās. 2. decembrī man bija īsa, bet personīga saruna ar uh, komisijas priekšsādātāja biroja vadītāja profesora Zelmajer. Un viņš man pateica, ka komisija nerīkosies nekādā veidā šajā jautājumā. Bulanžai kundze, vai tā ir taisnība? Zelmajera kungs man parādīja tādu iespējamo apkārt ceļu. Viņš teica, ka es varētu koncentrēties uz 20. pantu Lisabonas līgumā un past, par pastiprinātu sadarbību starp deviņām dalību valstīm, un tas arī tas, ko darām. Uh, Mēs uh, lobējam, uh, veicam lobēšanas darbu 8-9 dalību valstu valdībās par šo jautājumu, bet vai tiešām komisija neplāno nekādi rīkoties šajā jautājumā? Jo prioritātēs 15. septembrī Žāns Klauds Junkers zem šī desmitā demokrātijas virsraksta, kas, manuprāt, sadara ar šīm prioritātēm. Uh, Tāds būtu mans jautājums. Lielas paldies! Thank you very much and Paldies, paldies arī par uh, ļoti iespaidīgo zviedru valodu. Eiropa ir uh, valodu daudzveidība un valstu daudzveidība, esam vienoti daudzveidībā un ir brīnišķīgi to vēlreiz konstatēt. Tagad Dodu vārdu paneļrunātājiem. Bulanžē kundze, jums konkrēti tik uzdots jautājums, tā ka vārds jums. Paldies priekšsādātāji. Es gribēju teikt, ka mēs šodien gribam uzklausīt tik tiešām jūsu sniegto informāciju un attiecīgi tad arī turpināsim darbu un analīzi pie, strādājot pie pilsonības ziņojuma 2016. gadam un tāpat arī izmantosim to Eirobarometra konsultācijās, publiskās konsultācijās ar pilsoņiem, un eh, tāpēc ļoti gribu uztvert šo informāciju. Es eh, dzirdu, ka vietējā līmenī arī ir nepieciešams atbalstīt tad rīcību vietējā līmenī, kas ir ļoti būtisks elements, eh, par ko mēs runājam arī savās konsultācijās, un komisijas ietvaros mēs arvien vairāk un vairāk strādājam vietējo līmeni, jo labi apzināmies, ka uh, tieši šīs problēmas un uh, problēmas, kas var rasties uh, pilsonības tiesības izmantojot, uh, un adekvātais līmenis bieži vien ir vietējais līmenis. Nezinu, vai atceraties, bet diskusijās par brīvu pārvietošanos bija konference ar pilsētu mēriem, ko mēs organizējām, un tad mēs cenšamies organizēt, piemēram, seminārus, tādas atvērtās darba dienas veikt labas prakses apmaiņu vietējā līmenī. Mēs tiešām domājam tāpat kā jūs, un piekrītam jūsu vērtējiem, ka vietējais pašvaldību līmenis ir ārkārtīgi svarīgs. Un, uh, tas, protams, nenozīmē, ka visiem dar viens risinājums, jo ir arī specifisks iezīmes vietējā līmenī. Un uh, ne visi reģioni ir vienādi savā starpā, bet tas atkal nekavē labās uh, prakses veiksmīgu apmaiņu. Nākošais punkts, ko gribētu teikt, uzklausot nākamo jautājumu, jūs liekat uzsvaru uz šīs pilsonības dimensijas svarīgumu. Un jā, tas tiešām ir mēķis šajās konsultācijās būt tuvāk pilsoņiem, uzdot jautājumus. Un uh, šajās sabiedrības konsultācijās mēs uh, mēģinam tās organizēt tā brīvi, lai gūtu kaut kādas citas idejas arī, uh, lai varbūt atspūļotos kaut kas, kas nav tikai mūsu standarta anketās. Un tieši tāpēc šis brīvais, tā teikt, izstājiksmes veids e, izpaust to, kas ir cilvēkam uz sirds, e, kas cilvēku skar, kas rada problēmas, nu tas ir tas svarīgākais, un e, to mēs noteikti šī pilsonības ziņojuma ietvaros mēs gribam uzklausīt. Un par jūsu pēdējo jautājumu. Es vācu informāciju, un man šī lieta ir tuva, Un mēs, protams, varam pārunāt šo jautājumu, bet, kā es teicu, šodien mēs gribam tiešām dzirdēt jūsu viedokļus un jautājumus. Paldies! Vai ir vēl kāds no paneļu runātājiem, kas vēlētos atbildēt uz, nu pat eh, minēto? Ja nē, tad ar prieku noslēdz šo pirmo paneļu diskusiju un. Griežos pie Džordžana Sando un uh, Ritas Dienēs no mūsu sekretariāta. Jūs esat ļoti labi norganizējuši šo paneļa diskusiju. Liels jums paldies! Un tagad man ir tas gods nodot vadības grožus uh, kolēģei Mandi Delvo, kas ir uh, juridisko lietu komitejas līdzpriekšsēdētāja. Lūdzu! Merci à vous to meet with him, please. It doesn't mean that you have to Tas nenozīmē, ka, ka jums jāiet ārā, mēs vienkārši turpinām darbu un uh, darbs turpinās vienkārši, lai jums priekšā sejas nomainītos. Paldies, paldies, Cecīlija. Es uh, arī gribētu Uh, sveikt uh, dalībnieks. Paldies viņiem par šo ļoti dzīvo diskusiju. Un, kā mēs zinām, otrajā paneļa diskusijā mēs runāsim par konkrētiem piemēriem. Tātad pāri Eiropas uh, Savienības pilsonības iedzīvināšana praksē. Tas nozīmē, ka nepieciešama labāka sadarbība ģimenes jautājumos, tāpat arī runāsim par tiesībām uz konsulāro aizsardzību. Uh, kā jau tas uh, ir izgaismots 2015. Uh, gada aprīļa direktīvā. Tāpat arī jārunā par uh, sadarbības un koordinācijas jautājumiem, lai nodrošinātu Eiropas Savienības pilsoņu tiesību aizsardzību konsulātos um, trešajās valstīs dodu vārdu uzreiz Tadeušam Svifkam. Viņš ir Eiropa parlamenta deputāts un viņš ir referents uh, par uh, pārobežu sadarbības jautājumiem. Jums vārds, uh, Svifks kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies par jūsu ievadu. Gribētu dalīties dažās pārdomās ar jums par ziņojumiem, par kuriem esmu bijis atbildīgs Tie ir tie dosie, ar ko esmu darbojies pēdējo mēnešu un gadu laikā, kā eh, jūra komitejas eh, loceklis. Tāpat te ir runa par eh, ziņojumiem, kuri ļoti tieši, tiešā veidā skar to, kā pilsoņi dzīvo, Uh, apvienotajā Eiropā. Un es pilnībā piekrītu, ka mēs pietiekami nevēršam uzmanību uz praktiskajām problēmām, ar ko saskars mūsu pilsoņi. Un tas nav tāpēc, ka nav uh, vēlmes to darīt. No Eiropas parlamenta puses, piemēram, nē, gluži pretēji, mēs vēlamies risināt šos jautājumus, bet uh, dažkārt tas vienkārši nav mūsu uh, mandāta ietvaros, jo tad, kad mēs runājam, piemēram, par civiltiesībām un ģimenes tiesībām, tad jāpaturprātā, ka tā nevienmēr ir Eiropas Savienības ekskluzīvā kompetence. Dažkārt tas ir gluži pretēji, un mums ir jādarbojas ar dalībvalstu ekskluzīvās kompetences jautājumiem. Tas nozīmē, ka nepieciešams sadarboties un strādāt kopā, lai padarītu mūsu pilsoņu dzīves vieglākas. Bet tas ir grūtāk, ņemot vērā šīs eh, dalībvalsts ekskluzīvās kompetences, bet mēs eh, nedrīkstam aizmirst par šīm problēmām. Mēs cenšamies strādāt kopā ar nacionālajiem parlamentiem un dalībvalstu iestādēm un cenšamies risināt šīs problēmas. Tāpat laikā mēs eh, labi apzināmies, ka, kad vien ir runa par civilu tiesībām, mums nav citas iespējas, mums ir jābūt Mums ir jārēģē uz to, kas jau ir noticis. Mēs nevaram būt proaktīvi, bet mēs varam rēģēt uz uh, notiekošo un tādējādi radīt kādus juridiskus standartus. Un tas arī izpaužas uh, Eiropas Savienības līmenī, varbūt ne tik daudz dalībvalstu līmenī. Mēs dzīvojam uh, telpā bez robežām, un tas rada problēmas, problēmas, kuras ir jārisina, un to mēs īpaši e, izjūtam Eiropas Savienības līmenī, jo pilsoņi izmanto privilēģijas, kas e, saistās ar Eiropas Savienības pilsonību. Attiecībā uz civiltiesībām jānorāda, ka mēs cenšamies rast adekvātus risinājumus, rast kādus minimālos kopīgos standartus. Vismaz tātad, lai būtu šāds minimāls vienotais standarts Eiropas Savienībā, šādi standarti varētu būt kā atsaucas punkts, kas ļautu mums novērtēt progresu. Mūsu nolūks ir piedāvāt pilsoņiem zināmas iespējas. Es bieži vien dzirdu, ka uh, kopienas eh, tiesību sistēmas ir pārāk sarežģītas, nesaprotamas, grūti interpretējams, grūti īstenojams, un šāds viedoklis ir ļoti plašs. Tomēr tie nav pilsoņi, kuriem ir jāīsteno eh, tiesību normas. Eh, pilsoņiem ir jāzina viņu tiesības, bet bet eh, to īstenošana, nodrošināšana ir, eh, teiksim, eh, tiesnešu, tiesu darbinieku, juridisko profesiju pārstāvju atbildība. Tas nozīmē, ka mums ir jānovelk robežšķirtne starp zināšanā, ka pastāv juridiskā norma un tās īstenošanu. Un tur pastāv problēmas. Vairāk esmu uh, aicinājis eh, dalībvalsts organizēt informācijas kampaņas, jo pilsoņiem ir jāzina, kāda instrumenta ir viņu rīcībā. Un skumjā kārtā pilsoņiem bieži vien nav informācijas par to, ka kāds konkrēts instruments pastāv un kas ir vēl ļaunāk. Eh, juridisko profesiju pārstāvi tiesneši un eh, amatpersonas bieži vien tāpat nepārzina šos juridiskos instrumentus, un tas ir uh, arī pamats šīm problēmām un pārpratumiem saistībā ar šo jautājumu. Kad es strādāju pie Brisele 1 eh, regulas eh, par pielietojumiem eh, likumiem un nolēmumu īstenošanu civilos un komerci jautājumos, esmu mm, dzirdējis vairāk kārt, ka likumi ir sarežģīti, bet mans lūgums uh, attiecībā uz tiesnešiem un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem ir, jums ir jāiepazīstās ar eh, šiem likumiem, šīm tiesībām, un viņiem ir jāapzinās, ka ir instrumenti, kas var padarīt eh, viņu dzīvi vieglāku, kas varētu integrēt un atvieglot procedūras. Šī pieeja, šāda pieeja ļoti svarīga, lai nodrošinātu uzticamību. Došu jums piemēru, ja viena dalība valsts izdod nolēmumu, kas automātiski tiek īstenots citā dalība valstī, tas nozīmē, ka pastāv uzticība starp mūsu tiesu sistēmām. Un, ja tas tā ir, pilsoņiem, pilsoņi var būt droši, ka viņi nebūs uh, sarūktināti un ka sistēma pastāv pilsoņu labā un nevis uh, kaut kāda uh, nevis kaut kādu Eiropas Savienības uh, ļoti attālu institūciju labā. Nevaram, protams, noliegt, ka Eiropas pilsoņi kļūst ar vien mobilāk, viņi pārvietojas un strādā citā valstī, ne tajā, kas ir viņu izcelsmes valsts. Bet viņi arī personīgā, personīgās dzīves ietvaros ir daudz mobilāk. Te es runāju par laulībām, par dažādām partneru attiecībām. Tātad arī tās arvien vairāk uh, ir ar šo pārobežu raksturu, diemžēl, un jūs nebūsiet pārsteigti dzirdēt to no manis, ka laulības šādos apstākļos ilgi neilgst. Laulātie dažkārt pēkšņi nolem, ka viņi, viņiem jāšķiras, un šīs šķiršanās uh, procedūras un uh, īpašumu dalīšanas un mantošanas procedūras. Tās pēc savas dabas un rakstura ir ļoti sarežģītas, uh, sāpīgas, uh, sensitīvas. Iedomāsimies, ka šie procesi notiek arī saistībā ar kādu personu, kas ir vairāk pakļauts, teiksim, riskam, cilvēks atrodas citā valstī, viņam nav informācijas, viņš nepārzina šīs valsts sistēmu, juridiskās prasības, un tā tad varbūt arī šis cilvēks ir varbūt materiāli vājākā situācijā, tiesu izmaksas ir augstas. Te ir paredzēti atbalsta mehānismi, lai atbalstītu vājāko riskam vairāk pakļauto pusi šādos gadījumos. Mēs cenšamies nodrošināt to, lai laulātie, kas nāk no dažādām valstīm un slēdz laulību, lai viņi apzinātos, kā gadījumā, ja notiek laulības šķiršana, tad viņiem vajadzētu nolemt, kāda būs jurisdikcija un attiecināmie likumi. Tātad no kuras valsts? Tā ir viena no pamata lietām, un partneriem ir eh, jāapzinās, jānolem, ko viņi darīs. Eh, Brisele 1, Roma 3 par eh, šķiršanos un at, nodalīt dzīvošanu, tātad tur ir aplūkot šie jautājumi. Mēs gribam sniegt šo instrumentu pusēm, bet Pirmkārt, nepieciešams cilvēks informēt. Es tā dzirdēju, ka Zvifks kungs ir uh, atbildīgs par uh, šķiršanos Eiropā, bet nē, es gluži pretēji, es esmu par to, lai cilvēki precas un uh, lai dzīvo kopā, un nekādā veidā es negribu atbalstīt šķiršanos aktīvā veidā, es vienkārši cenšos palīdzēt tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtā situācijā, un, diemžēl, šādas situācijas. Uh, nav nekāds izņēmums, tāda ir daudz. Pāriešu tagad pie citas tēmas. Juridisko lietu komiteja uh, arī apstiprinās izskatīs šo jautājumu. Un tas ir otrs aspekts, ko es gribētu minēt. Tās ir starptautiskās adopcijas. Mēs esam runājuši par uh, starptautiskajām adopcijām Eiropas parlamentā, bet, diemžēl, Šajā jomā dalībvalstīm ir ekskluzīva kompetence un uh, Brisele 2A nesadz šo jautājumu, neietver to. Tāpat laikā mēs apzināmies, ka situācija ir steidama un ir daudzas problēmas saistībā ar adopciju, tāpēc juridisko lietu komiteja centīsies uh, noformulēt savu pozīciju. Mums ir pašinicitīvs ziņojums šajā jautājumā un ceram, ka tas būs noderīgs Eiropas komisijai, jo mēs centīsimies um, definēt tos elementus, kurus mūsuprāt vajadzētu atspūgļot Eiropas uh, Savienības tiesību aktos. Ģimenes tiesības ir uh, sarežģīta joma, īpaši tur, kur runa ir par bērniem, tāpēc ir nepieciešama padziļināta izpēta, mums ir jānodrošina, lai tiktu aizsargātas bērna intereses. Ne vecāku, ne izcelsmes valsts intereses, nē, lai tiktu vislabākajā veidā aizstāvētas bērna intereses. Tās ir jānodrošina, tās ir jāgarantē. Un tāda arī ir galvenā doma manā ziņojumā. Kāpēc es nu pat eh, teicu, ka ģimenes tiesības ir tik sarežģītas un kāpēc ir tik grūti panākt kādu progresu? Centīšos paskaidrot to dažos vārdos. Pastāv zināmas atšķirības eh, definīciju līmenī. Katrā juridiskajā sistēmā pat tādi pamata jēdzieni kā ģimene vai laulība ir definēti ļoti atšķirīgos veidos. Tas pats attiecas arī uz uh, laulību un uh, mantiskajām attiecībām. Uh, Dalība valstis uh, ārkārtīgi stingri pieturās pie saviem risinājumiem un sistēmām, jo tas ietilpst šo valstu juridiskajās un kultūras un tradicionālajās sistēmās. Bet, neskatoties uz to, mēs turpināsim savu darbu, jo jautājums ir ļoti būtisks. Mēs uh, veicam situācijas izpēti un tāpat laikā apzināmies, ka jā, ir nepieciešams padarīt cilvēku dzīvi vieglāku daudzās jomās, it īpaši uh, pārobežu līmenī. Liels paldies! Paldies! Ziefkas kungs par uh, šo entuziastisko uzstāšanos, un tagad es gribētu dot vārdu diviem akadēmiķiem - Odai Fiorīnī no Dandi Universitātes un Madalīnai Morāru no Eiropas Universitātes institūta lai viņas eh, mums pastāstītu, kāda ir saiknes starp eh, Savienības pilsonību un sadarbību civiltiesībās praksē, kā arī konsulārās aizsardzības jomā un iespējamiem soļiem nākotnē. Es nezinu, kurš no jums sāks Fiorīni, kundze, lūdzu. Thank you, <laughs> Paldies, priekšsādātāji. Es sākšu ar dažiem vārdiem par juridisko satvēru. Manuprāt, bez skaidrojuma sadarbība civila, civilietās uzreiz nesaistās ar pilsonību, un iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Protams, kā jau mēs dzirdējām, sadarbība civilietās mm, ir, ir eh, daudz senāka nekā formālā eh, ES pilsonības iekļaušana līgumos 93. Eh, gadā Manuprāt, mikrofons ir pārāk skaļš, vai tagad uh, ir labāk? Es mēģināšu šādi. Juridiskās sadarbības civilā lietās uh, pamata akmens tika likts pirms 50 gadiem, balstoties uz uh, normu līgumā, kas uh, skaidri atsaucas uz dalību valstu pilsoņiem, nevis ēs pilsoņiem. Uh, Un, eh, protams, eh, šajā laikā ir notikusi ievērojama attīstība, bet eh, jaunākās tendences līdz pat nesenam laikam šajā jomā bija mm, kopienas politika, kas saistīta ar brīvu pārvietošanos un tika pamatota ar iekšējā tirgus vajadzībām līdz šo līgumu risināja, līdz šo jautājumu risināja Lisabonas līgums, vienmēr bija neskaidrība vai tas uh, novedīs pie tā, ka pilsoņi kļūs ekonomiski aktīvi, vai tas aptvers visus Eiropas Savienības pilsoņus. Šodien, protams, saikne starp uh, Savienības pilsonību un sadarbību civillietās ir uh, daudz labāka ir diezgan skaidras saiknes starp uh, saikne ar līgumu, un sadarbība civillietās ir uh, viens no svarīgākajiem elementiem brīvību, mm, tiesību un, ci, un uh, citās jomās, kas pilsoņiem ļauj īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Politikas programmas konsekventi ir mēģinājušas to īstenot praksē. Tomēr. Of, um, the... Bet uh, mums ir nepieciešams saprast, ka šajā jomā ir zināms uh, apmulsums un tas ir jārisina. Visi piekritīs, ka civil Mm, tiesiskumu nodrošina konkrēti noteikumi, un uh, visiem ir jābūt piekļuvēji tiesām. Šai, šim tiesiskumam ir jābūt uh, objektīvam, visiem pieejamam, un tas viss notiek gan ES pilsoņu mobilitātes kontekstā, gan Jā, jums ir grūts uzdevums. Tas nav vienkārši, bet varbūt uh, tagad šis troksnis būs pazudis. Es ceru tiešām. Tātad no vienas puses mobilitāte, kā mēs zinām, ir pamacējis pilsonībai, bet arī juridiskā dažādība, daža, juridisko sistēmu un uh, tieslietu sistēmu dažādība Eiropas Savienībā mums ir 30 dažādi Mm, procesuālie mm, lik, likumdošanas akti, dažādi likumi, kas attiecas pilsoņu tiesībām, un, un tie tad arī rāda tās grūtības, ar ko mēs saskaramies. Problēmas uh, sa, savienojot uh, šo juridisko dažādību un mobilitāti noved pie izaicinājumiem un riskiem. Izaicinājumi ir ļoti skaidri. Un uh, kā pirmo es gribētu minēt izaicinājumus uh, piekļuvē tieslietu sistēmai. Robežas ļoti bieži ir um, šķērslis juridiskā un tieslietu jomā, un tas rāda neskaidrības Eiropas pilsoņiem, neskaidrības par to, kur ir iespējams um, aizstāvēt savas uh, tiesības tiesā. Un ja mēs runājam par tiesu procesiem. Mēs nezinām, kāda noteikuma uz mums tiks attiecināti, kādas būs uh, sprieduma sekas, kas ir pieņemtas uh, citā ES dalību valstī. Šī neskaidrība ir liela problēma, un kā man ir teikts iepriekš, arī sarežģītība un izmaksas, protams, ir vēl viens izaicinājums, uh, kas uh, rada grūtības piekļūt um, tiesām pārrobežu kontekstā tas ir daudz dārgāk nekā vienas dalībvalsts ietveros, un tas ir izaicinājums. Vēl viens izaicinājums ir objektivitāte. Ja jūs uh, nenodrošinat uh, saskaņotību un koordināciju starp šīm dažādajām juridiskajām sistēmām, tad mēs nonākam tādā situācijā, kas varbūt vienā valstī tiek uzskatīta par uh, juridiski pamatotu, savukārt citā valstī nē. Jūs varat būt uh, likumīgi precējies Francijā, bet vienlaikus ne Itālijā. Un uh, sekas ir tādas, ka jūs Itālijā nevarat izšķirties, ja jūs tur neuzskata par likumīgi laulātiem. Un jūs nevarat arī aprecēties Itālijā, jo tad Francijā jūs uzskatīs par poligāmistu. Uh, Tātad juridiskās situācijas um, apgrūtina arī izdevīgākās judikatūras izvēle, kur viena persona, kas potenciāli ir iesaistīta procesā, steigsies uz tiesu, kur, tā, um, kur šai pusē ir uh, lielākas priekšrocības. Un, uh, protams, šie izaicinājumi ir skaidri. Turklāt tie rāda arī riskus, ja nekas netiks darīts, lai tos uh, likvidētu. E, es pilsoņi, kas īsteno savas tiesības uz brīvu piekļuvi, vai nu nevarēs piekļūt tiesai, vai arī vienkārši nevarēs pilnvērtīgi īstenot savas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Un tas ir iemesls, kāpēc veidojās uh, sadarbība civilā, civillietās pēdējo 20 gažu laikā. Uh, Pēdējo 17 gadu laikā, kopš stājās spēkā Amsterdamas līgums, mēs redzam, ka ir apstiprināti daudzi instrumenti civillietās un arī komerclietās. Mēs te dzirdējām par šķiršanās lietām, par mantojuma tiesībām, uzturlīdzekļiem. Un šie instrumenti ir uh, cēluši tiltus, mēģinājuši savienot atšķirīgās juridiskās sistēmas ES. Un mēs, eh, protams, dzirdam arī, ka citās jomās notiek eh, tālāks darbs. Tas viss nāk par labu Eiropas Savienības pilsoņiem trijos galvenajos aspektos. Pirmkārt, harmonizācijā, ko tas um, rāda. Šī harmonizācija rāda labāku juridisko paļāvību. Un um, šie instrumenti nozīmē tie, ka, to, ka mums ir pieejamas uh, skaidrākas, labākas atbildes attiecībā uz juridiskajām problēmām, um, šķiršanās, uh, uzturlīdzekļu vai citās lietās. Cilvēki zina, kur ir iespējams um, uzsākt procesu, kādas normas tiks piemērotas un kādas sekas būs spriedumam dalību valstīs. Un te mēs nonākam pie tā, ka ir nepieciešams samazināt ju, ju, izdevīgākās judikatūras izvēles iespējas. Te es varētu minēt, piemēram, mantošanas jomu, ja kādam ir aktīvi vairāk nekā vienā dalību valstī, uh, tad stājoties spēkā regulē par mantošanu, šim cilvēkam nomirstot, viņa mantinieki zinās, ka attiecībā uz visu mantojuma masu tiks piemērotas vienas valsts normas, proti tās, kur mirušais ir nāvis brīdī pastāvīgi uzturējies Un tātad tas rāda juridisko paļāvību, samazina izdevīgākās judikatūras meklēšanas iespējas un pārēdz arī ievērojamas izmaiņas um, situācijās, kur um, cilvēki nonāk um, juridiskā vakumā. Tas uh, prasa arī savstarpējās atzīšanas principa ievērošanu, to, ka spriedums, kas ir pieņemts vienā valstī, tiks atzīts citā valstī, kaut arī uh, šī eh, šķiršanās eh, nav notikušajā valstī. Pieņemties spriedumi tiek eh, atzīti automātiski citās valstīs, tas pats attiecas arī uz uzturlīdzekļu maksājumiem un arī, kā jau es minēju, mantojuma lietās. Mantojuma saņēmēji ir legāti uh, šobrīd uh, var pierādīt savu statusu citā valstī. Bet tas nav viss, kas ir sasniegts. Ir uh, daudz mēģinājumu bijis uh, mazināt sarežģītību un samazināt izmaksas, ko rāda pārrobežu procesi. ES ir pieņēmusi ļoti interesantu mm, harmonizētu procedūru kopumu, kas varbūt eh, nesniedz tieši labumu ģimenes tiesībām, par ko mēs eh, te šobrīd runājam vistiešāk, bet kopumā uzlabo mūsu pilsoņu situāciju šajā ziņā. Tāpat mums ir mm, panākta situācija, kur uh, starposma procesi komerclietās lielā mērā ir atcelti, bet um, arī ģimenes um, jautājumi bija tie, kur uh, sākumā tika atcelta egzekvātura procedūra attiecībā uz konkrētiem spriedumiem, un mums tagad ir jādomā, ko šī egzekvātura atcelšana nozīmē. Tas nozīmē, ka spriedums, uh, kas uh, ir pieņemts citā valstī, uh, vienā valstī, citā valstī tiks traktēts kā spriedums, kas ir pieņemts tur pa, šai pašā valstī. Un Eiropas Savienība ir ļoti daudz darījusi, lai atvieglotu arī problēmu risināšanu, izmantojot centrālās iestādes, kas uztur līdzekļu gadījumā vai vecāku uh, atbildības un aizbildniecības tiesību īstenošanā pusēm ir ārkārtīgi svarīgi, veicinot arī sadarbību pārrobežā un valsts iekšienē, ja iet runa par konkrētiem gadījumiem. Un kā jau es teicu, daudz kas ir paveikts, par to nav nekādu šaubu Tomēr ir godīgi atzīmēt, ka viens no šīs dienas uzklāstīšanas mērķiem ir tāds, ka mums ir jāatzīst, ka ļoti daudz vēl arī ir darāmā. Protams, daudz kas tiek darīts, vēl daudz ko vairāk ir iespējams darīt, un mums ir jācenšas uzlabot savu darbu. Runājot par to, kas vēl būtu vajadzīgs, mēģināšu izteikties pavisam īsi. Es esmu dzirdējis par iniciatīvām, kas um, ir uzsāktas vai tiks uzsāktas, lai uh, likvidētu robus um, likumdošanā. Tas ir panākts izmantojot vairākus uh, nozara specifiskus instrumentus, protams, tie pastāv viens otram līdzās, bet pastāv robi. Uh, starp šiem instrumentiem, un tas rāda tādu kā lupatu deķa efektu. Tāpēc ir nepieciešams darīt ko vairāk, lai aizpildītu šos robus. Mēs te dzirdējām par uh, partnerību, spēkā esamības atzīšanu, mēs runājam par adopciju, par starptautisku laulību, atzīšanu par spēkā esošām uh, Un tāpēc te ir iespējams vienoties par kopējiem noteikumiem, bet daudz ko ir iespējams darīt arī, lai uzlabotu konsekvenci šajā nozars specifiskajā pieejā, jo tas ievērojami atvieglotu saprašanas iespējas, tas paskaidrotu to vēstījumu, ko mēs uh, sūtam pilsoņiem. Un Tas nozīmētu, ka tikt noteiktas normas ģimenes tiesībās. Mēs zinām, ka atsevišķās regulās uh, ir atšķirīgas normas um, specifiskos gadījumos, piemēram, par dubultu pilsonību. Bet mēs redzam, ka notiek darbs, lai uzlabotu ES pieejas saprotamību. Tātad ir jādara kas vairāk, lai risinātu problēmu ar juridisko vakumu vai normu nēsamību. Un viena minūte es tūlīt arī pabeigšu. Un pat eh, šajā jomā, kur noteikumi ir nepieciešami, mēs nevaram ignorēt eh, problēmas, kas var rasties ar šo normu īstenošanu, un šajā jomā arī ir iespējams daudz ko darīt. Mēs runājam par to, ka ir jāveicina pilsoņu informētība, bet būtu svarīgi arī pievērsties uh, juridiskās jomas profesionāļiem, pat vairāk nekā tas tiek uh, darīts šobrīd, un, un to, kā harmonizēt um, šos noteikumus ar, saskaņot tos ar noteikumiem valsts iekšienē. Nevar būt tā, ka dalību valstīm ir tikai kāds vadlīnijas eh, par to, kā to nodrošināt. Un pēdējais punkts, pēdējais eh, slaids. Pārskatot esošās regulas, daudz kas uh, ir izdarīts. Uh, mēs zinām, ka zināmas problēmas bija ar Briseles 2A regulu. Uh, arī nelielo prasību regulu, kur varbūt vēstījums šobrīd ir skaidrāks un informācija, kas um, ir adresēta dalību valstīm, atvieglos labāku īstenošanu. Liels paldies, Fiorīni kundze, es atvainojos, bet uh, mums vienmēr pietrūkst laika. Tagad Morau kundze, jums uh, ir ļoti ātri jāizsakās, lai mēs uh, kompensētu šo trūkumu. So, uh... Es mēģināšu. Pirmkārt, labdien visiem! Vienmēr ir liels prieks uzstāties ticienījumas publikas priekšā. Paldies, ka esat uzaicinājuši mani pastāstīt par tēmu, kurai sekoja pēdējos sešus gadus, kas ir Eiropas pilsonības tiesības saņemt uh, līdzvērtīgu konsulāro aizsardzību ārzemēs. Mēs runājam par ekonomiskajām, par sociālajām tiesībām, ko gūst uh, cilvēki Eiropas Savienībā, bet es gribētu runāt par citu aspektu. Dažādas problēmas no sākuma bija par skaļu un tagad nepietiekam skaļi. Vai varat mani dzirdēt labāk? Es teicu, ka Pakaļ, ka līdz šim esam dzirdējuši daudz par ekonomiskajām un sociālajām tiesībām, ko gūst Eiropas Savienības pilsoņi Eiropas Savienībā. Bet ES pilsonība nebeidzas tikai nebeidzas pie Eiropas Savienības robežām. Visi labumi, ko pilsonības status e, sniedz Eiropas pilsoņiem, attiec, tad, tos var paplašināt un attiecināt arī gadījumos, ja e, pilsoņi ceļo uz trešajām valstīm jāpiemina padomas direktīva, kas tika pieņemta pagājušā aprīlī, ir uh, nesenākais tiesība akts šajā jomā. Pirms pievēršos precīzi statusam, es domāju, ka būtu labi nedaudz uh, atskatīties atpakaļ, kā ir attīstījušās tiesības uz konsulāro aizsardzību. Un, lai novērtātu šodienas sasniegumus, dažkārt ir labi atskatīties uz paveikto līdz šim. Mēs visi zinām, vai vismaz daudzi no mums zina, ka no kopš 1993. gada, kad spēkā stājās Māstriktas līgums, visi Eiropas Savienības pilsoņi, kuri atradās trešās valsts teritorijā, kurā nav pārstāvēta viņu valsts, viņiem ir tiesības vērsties pie konsulārajām vai diplomātiskajām iestādēm, kuras pārstāv jebkuru Eiropas eh, Savienības eh, dalību valsti un saņem tādu, tādas pašas pakalpojumus. Un, manuprāt, tas ir ā, apbrīnojami. Ja palūkojamies datos, redzam, ka aizvien vairāk Eiropas Savienības pilsoņi ceļo ārpus Eiropas Savienības aptuveni 100 miljoni Eh, dodas ārpus Eiropas Savienības ceļojot, 7 miljoni dzīvo ārpus Eiropas Savienības. Un redzam, ka aizvien samazinās eh, pārstāvniecību skaits finanšu krīzes dēļ. Es nezinu, vai jūs to zinām, ka ir tikai četras trešās valsts, kurās pārstāvēts visas dalību valstis. Ir 27 valstis, kurām, kurās nav nevienas dalību valsts pārstāvniecības Piemēram, 9% no Eiropas pilsoņiem, kas atrodas ārpus Savienības, viņiem nav tiešas vēstniecības, kas pārstāv viņu valsts pie kā vērsties. Te ir dati no 2013. gada, un es ālēšu, ka gan, gan tagad šie skaitļi ir palielinājušies, un ka, to vēl, ka tie vēl turpinās palielināties arī nākotnē. Manuprāt, tas jau tika pieminēts runājot par Eirobarometra aptu, aptauju, ka visas Eiropas Savienības pilsonības pamatiesības, ko noteica Māstrikts līgums, ka šīs konsulārās aizsardzības iespēja ir vismazāk zināmā. Iespējams, ka cilvēki par to nezin, tādēļ, ka šīs tiesības nosaka ļoti sarežģītas um, normas. Nav īsti skaidrs, kas ir nepārstāvēti pilsoņi, nav arī skaidrs tieši, kāda veida aizsardzību Eiropas pilsoņi var saņemt no konsulārajām un diplomātiskajām iestādēm. Arī nav skaidrības par to, kā šīs tiepstības tiek īstenotas praksē, ja palūkojamies uz sabiedriskajām un startautiskajām normām. Uh, tad parastā norma ir tāda, ka specifiska koncelārā aizsardzība ir tātad pilsonības piešķīrējas valsts kompetence. Um, ir, manuprāt, da jāpiemina divi pamatlēmumi, kas tika pieņemti 95. un 96. gadā stājās spēkā 2002. gadā, bet eh, šie lēmumi saņēma daudz kritikas to pašu iemeslu dēļ, jo nebija skaidrs, ko nozīmē nepārstāvēts Eiropas Savienības pilsonis, un bija arī kritika par a, aizsardzības aptvērumu, jo šie konkrētie lēmumi ierobežoja konsulāro aizsardzību un attiecināja to tikai uz sešām obligātām situācijām. Ja palūkojamies līguma normās, Tad viņi runā par konsulāro aizsardzību un diplomātsko aizsardzību un netiek uh, ieviests nošķīrums starp šīm divām. Ja ir kādi jautājumi precīzāk, lūdzu uzdodiet tos vēlāk. Un es tagad esmu nonākusi vismaz līdz pašreizējai situācijai, un vissvarīgākā, svarīgākais solis, lai īstenot šīs specifiskās uh, tiesības uz konsulāro aizsardzību nodibināja Lisabonas līgums. Tajā tika iekļauti vairāki uzlabojumi. Tagad noteikts, ka šīs tiesības ir arī pamatiesības, to var atrast 46. pantā Tāpat arī tiek palielināts likumdošanas pilnvars Eiropas Savienības institūcijām, lai veicinātu šīs Eiropas Savienības pilsonības tiesības. Un ļoti svarīgi tiek paredzēts, ka padome var pieņemt direktīvu šajā jautājumā ar kvalificēta vairākuma uh, palīdzība, jo tas ir svarīgi, jo bija diezgan daudzas dalībvalstis, viņas tagad nenosaukšu, bet kuras bija absolūti pret ja kādu likumdošanas uh, instrumentu pieņemšanu šajā jomā. Tātad, ja nebūtu paredzēta iespēja tos pieņemt ar kvalificētu vairākumu, mums varbūt arī tagad nebūtu padomas direktīvas. Es atceros, ka bija vēl viena uh, Eirobarometra aptauja 2013. gadā, un tolaik šīs konkrētās pilsoņu tiesības bija ļoti eh, slikti pazīstams. Tas bija pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tas skaidri parādīja, ka ir jāstrādā vairāk. Ja 2011. gadā komisija sāk strādāt pie priekšlikuma par padomas direktīvu par konsulāro aizsardzību. Šī direktīva stājās, tā tika pieņemta pēc četru gadu garām sarunām Dalību valstīm tā būs jāpiemēro līdz 2018. gadam. Un, cik es zinu, un cik daudz informācijas jums bija pieejas, tad pēc šajās sarunās redzējām, ka institūcijām bija atšķirīgi viedokļi par to, kas tieši būtu iekļaujams direktīvā, kas ir svarīgi. Mm beigās tad direktīva un tad izvēle par to, kas tiek tajā iekļauts un kas nē. Nu, tas, tās rezultāts bija tāda praktiska pieeja. Ir fokus uz tie, tāda veida pakalpojumiem, kas Eiropas Savienības pilsoņiem ir vajadzīgi visvairāk, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība, vai tā ir kāda konsulārā krīze vai ikdienišķās situācijās. Es īsi iziešu cauri galvenajiem grozījumiem, lai būtu pilnīgi skaidrs, kāda veida uh, pakāpojumus un tiesības piešķir direktīva. Mm, tagad ir daudz skaidrāk saprotams, kas ir nepārstāvāts pilsonis, un tad uzsvars vairs nav uz uh, um, vēstniecības geogrāfisko atrašanos. Tātad tiek noteikts, ka, ja pilsonības dalībvalstī nav vēstniecības vai kon, pastāvīga konsulāta trešajā valstī, pat ja ir valsts vēstniecība, konsulāts vai goda konsuls, bet ja viņi nespēja uh, efektīvi sniegt konsulāro atbildību konkrētā gadījumā. Piemēram, Ja jūs atrodaties uh, Mumbajā, bet vēstniecība ir Delī, kas nozīmē 20 stundu ceļojumu ar mašīnu vilcienu vai 2 stundu ceļojumu ar lidmašīnu, šajā konkrētajā gadījumā nevar uzskatīt, ka jūs esat labi pārstāvāts Eiropas Savienības pilsonis, ja jūsu vēstniecība atrodas vairāk kā 600 km attālumā. Tāda ir šī pievienotā vērtība. Priekšsādātāji, jums ir vēl divas minūtes, un tas ir absolūtais maksimums. Labi. Nu, tad man būs jāizlaiž daudz labu vietu, lietu, ko direktīva ir ieviesusi. Varbūt, ka mums būs tad vairāk laika diskusijai. Bet viena lieta, kas pilnīgi noteikti iepriekš nepastāvēja, bija tas, ka uh, Eiropas Savienības pilsoņi var saņemt palīdzību, bet arī Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļi no trešajām valstīm var saņemt palīdzību ar tādiem pašiem nosacījumiem, kā um, Eiropas Savienības pilsoņu, um, citi Eiropas Savienības pilsoņu ģimenes locekļi. Es negribu ļoti sasteigties un uh, Bet uh, faktiski jānorāda, ka direktīva nesniedz jaunas konsulārās tiesības. Faktiski tiek paplašināts uh, nediskriminēšanas princips arī ārpus Eiropas Savienības. Ja esat nepārstāvēts Eiropas Savienības pilsonis, jūs nevarat pieprasīt uh, tādas pašas tiesības, kādas paredzētas um, jūsu izcelsmes valstī. Jums ir tiesības uz līdzvērtīgu attieksmi. Ja runājam par konsulārās aizsardzības pakalpojumiem, ir e, sešas situācijas. Direktīvas pievienotā vērtība ir tāda, ka faktiski vienā instrumentā tiek apkopotas dažādas situācijas, kas līdz šim bija izmētāts pa dažādiem instrumentiem. Tās ir tādas ikdienišķas situācijas, piemēram, arests e, vai mm, kļūšana par noziegumu upuri, vai arī, ja ir kāda Tātad, bet arī, piemēram, gadījumi, ka ir nepieciešami pēc steidzamiem ceļošanas dokumentiem. Un noslēgumā varētu pateikt, ka, tā, ka mums ir tiesības, nu, bieži vien tās nāk līdzi ar pienākumiem. Tas būtu ļoti jauks secinājums. Es ceru, ka nē. Viss, protams, ir ļoti interesanti, bet mums ir vēl trīs runātāji, un es vēlos dot iespēju izteikties arī dalībniekiem sanāksmē, lai viņi var dot jautājumus. All details. The financial aspect is the most interesting one. <laughs> And, uh... Pēdējais punkts ir visā interesantākais. Gribētu teikt, ka līdzvērtīga attieksme tiek paplašināta tikai uz situācijām, ko nopinēju iepriekš, bet arī gadījumos, ja nepieciešama finansiāla palīdzība. To ir labi zināt, saka priekšsādātāji. Liels paldies! Un tagad gribētu aicināt izteikties Tāņu Fajonu, kas bija sociāldemokrāta grupas pirmā priekšsādātāja, kas ir pirmā priekšsādātāja, padalīties ar viņas viedokli. Jā, es zinu, ka jūs ļoti labi ievērosiet noteikto laika limitu. Es tiešām tā darīšu, jo gandrīz viss jau ir pateikts. Es nevēlos atkārtot daudzas lietas, labāk došu iespēju uzdot jautājumus. Bet es biju referente atzinuma sagatavošanā 2012. gadā iepriekšējā Eiropas parlamenta sasaukumā, un man jāsaka, ka Padomē bija vajadzīgi gandrīz trīs gadi, lai pieņemtu šo direktīvu. Tas bija ļoti grūts process, un dalību valstīm tas vēl joprojām ir jāpiemēro līdz 2018. gada maijam. Un tikai pēc tam komisija sagatavos ziņojumu par direktīvas uh, īstenošanu. Tas notiks līdz 2021. gada 1. maijam. Bet man bija liels prieks strādāt pie šī faila. Pēc tam, ka jūs teicāt, uh, ka daudzām valstīm nav savas pārstāvniecības vai vēstniecības. Es nāku no Slovenijas, un mana valsts ir ļoti maza, un tā ir viena no tām Eiropas Savienības valstīm, kurai nepietiek eh, vēstniecību. Mums ir vēstniecības mazākā 60 valstīs pasaulē. Šis mums ir ļoti svarīgs solis. Un, lai gan man bija liels prieks strādāt pie šī dosijē, jāsaka, ka galvenais mērķis, iemesls tam bija tāds, ka direktīvas mērķis ir palielināt solidaritāti starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, un tas ir kas tāds, kas līdz šim mums ir ļoti trūcis. Tātad solidaritātes trūkums pašreizējā migrācijas situācijā, krīze pasvītro tātad šo um, mm, iezīmē ļoti akūti gan brīvas pārvietošanās iespējas, gan Eiropas Savienības vērtības, un mums ir jāveicina um, jau pieminētās Eiropas identitātes veidošanās un jāstiprina arī Eiropas Savienības pilsonības uh, vērtība. Konsulārā aizsardzība ir viena no pamatiesībām, bet vēl joprojām pašlaik ir daudz juridisko neskaidrību. Te ir jautājums par mm, dalību valstīm un to suverenitāti, tādēļ tagad ir ļoti svarīgi lai mums, ka mums tagad ir eh, divpusējas vienošanās, bet tagad pēc iespējas mēģinām harmonizēt noteikumus, kā rīkoties ārzemēs un kā aizsargāt Eiropas Savienības pilsoņus. Vēl joprojām ir darbs, kas ir paveicams un ir iespējami daudzi uzlabojumi konsulārās aizsardzības jomā, piemēram, kad sagatavojām atzinumu Lība komitejā 2012. gadā, es ierosināju izveidot trasta fondu konsulārai aizsardzībai, ko varētu izmantot gadījumos, ja ir kādi nepārst, nepārstāvētiem pilsoņiem. Tā bija interesanta ideja, bet dienas beigās padomē tā neguva atbalstu. Nu, tā tas bieži vien gadās. Svarīgi ir, lai procedūra tiktu vienkāršota, lai tiktu samazinātas izmaksas un lai Eiropas Savienības delegācijas zināmos apstākļos varētu iesaistīties un palīdzēt Eiropas Savienības pilsoņiem. Un, manuprāt, tas ir tas tā, viens tāds tālāks spērtais solis. Un es domāju, ka te arī es varētu beigt savu uzrunu un izteikt cerību, ka nākotnē Eiropas Savienības pārstāvniecības varētu spēlēt nozīmīgu lomu, piemēram, koordinējot evakuācijas dažādu katastrofu gadījumos trešajās valstīs, kā tiks rasti pragmatiski risinājumi. Un pašreizējā atšķirīgā dalība valstu pieeja um, nu, rada tādu uh, izdevīgākās konsulārās aizsardzības meklēšanu. Un bieži vien cilvēki vēršas pie tām vēstniecībām, kuras piedāvā vislabvēlīgākos nosacījumus, un tas jau tika pieminēts daļai arī iepriekšējā komentārā. Tas arī viss. Paldies! Uh, paldies, Tāņa! Mēs vismaz uh, zinām, ka ir lietas vēl darāmas, un uh, pirmā lieta, protams, būtu īstenot lēmumus tā, lai mēs uh, varētu veikt nākošos soļus. Un tagad došu vārdu Anijai eh, Prisjelkovai. Ceru, ka pareizi izrunāju jūs uzvārdu, saka priekšsādātāji. Viņa ir lūgumraksta iesniedzēja Eiropas parlamentam, un viņa stāstīs par viņas eh, centieniem eh, pieregistrēt laulības certifikātu citā Eiropas Savienības dalība valstī. Tātad tā būs ļoti interesanta pieredze. Dod jums vārdu. Paldies! Paldies pirmām kārtām par šo iespēju būt parlamentā un stāstīt par uh, šo lietu. Izteikšos īsi. Mans uh, lūgumraksts uh, ir par manas laulības reģistrāciju. Laulība notika Latvijā un tātad pavisam īsa informācija esmu Latvijas pilsone. Dzīvoju Maltā kopš 2013. 11. gada es un mans vīrs, mēs esam Maltas pilsoņi, un es un mans vīrs, mēs laulājamies Latvijā, bet, kad gāja runa par laulības reģistrāciju Maltā, tad saskārāmies ar dažādām problēmām. Tātad, laulības reģistrācija Maltā laulība bija jāreģistrē, lai mana vīra uh, laulības status tika mainīts tātad civilais status tiktu mainīts, un tika prasīti oriģinālie dokumenti, kas eh, tika izdoti Latvijā, netika pieņemts nekādi ar apostila apstiprināti dokumenti vai eh, notariāli apstiprināti dokumenti, un mēs eh, un mums pateica, ka dokumenti, oriģinālai dokumenti netiks atgriezt atpakaļ. Te grib norādīt uz faktu, ka laulības certifikāta, laulības apliecības Latvijā nav vienkārši kaut kāds uzdrukāts papīrīts, ko var online režīmā pasūtīt un uh, izdrukāt. Tas ir dokuments, ko paraksta laulības dienā, un daudz cilvēku to glabā rāmītī pie sienas, saglabājot savu oriģinālo kopiju, tā ka es nekādā gadījumā to negribēju zaudēt. Un papildus tam Maltas iestādes prasīja, lai es uh, iegūtu brīvas kustības tiesības, neskatoties to, ka esmu jau Eiropas Savienības pilsona, man ir brīvas kustības tiesības. Bet tā bija prasība, lai varētu turpināt, lai varētu uzsākt šo reģistrāciju. Tātad, lai laulība tiktu reģistrēta un lai es varētu nomainīt savu Maltas eh, identitātes karti ar jauno uzvārdu, man vajadzēja pieteikties uz šo eh, pārvietošanās brīvību, un man teica, ka nacionālās tiesības eh, prevelēja attiecībā uz starp, Eiropas Savienības tiesībām. Lai pieteiktos uz šādu brīvu pārvietošanos, mēs tad ar savu vīru mēs tikām atsevišķi intervēti, lai apstiprinātu šo faktu, ka mēs faktiski esam precējušies un ka es vienkārši nemeklēju kaut kādas pārvietošanās iespējas. Uh, fiktīvi, kaut gan esmu Eiropas Savienības pilsona, un man jau bija šīs brīvas pārvietošanās tiesības pirms es uh, aprecējos. Uh, papildus tam vīra klātbūtne bija nepieciešama, lai vispār uzsākt šo pieteikšanās procesu. Tātad šeit nedaudz vēl informācija par identitātes karti. Bez dokumenta, kas apstiprina šo brīvo pārvietošanos, es nevaru iegūt jaunu identitātes karti ar jaunu pareizi personas eh, eh, informāciju un bez jaunas identitātes kartes eh, man vairāk kārt tik teica, ka mana meita kā zīdainis nevar saņemt nepieciešamo vakcināciju. Tāpēc, ka man nav jauna dokumenta, mana vīra dokumenti netiek pieņemti, tāpēc, ka viņiem tradīcija, ka māte vienmēr ir tā, kura ir atbildīga par bērnu, man, mans vīrs ir maltas pilsonis, tā tad atgriežoties atkal pie šī fakta, ka man joprojām ir nepieciešama šī brīvas pārvietošanās vēstule, lai saņemtu identitātes kartu, un ja man būtu šis papīrs, tad man jebkurā gadījumā nepieciešama vīra klātbūtne, un viņam būtu jāpiesakās uz manu identitātes karti manā vārdā. Un pat eh, kaut gan Maltā ir iespēja saņemt uh, identitātes karti kā paš, teiksim, nodrošinātai, pašpietiekamai personai, kā studentam vai strādājošiem. Un es uh, biju gan students, gan nodarbināta persona, un man bija arī citas opcijas iegūt uh, identitātes karti man pašai. Viņi atsakās un saka, ka tam ir jābūt manam vīram, kurš pieteiksies uz mani identitātes karti, jo mēs tagad esam precēts pāris. Un noslēgumā secinājums. Gribu norādīt kā centieni reģistrēt eh, laulību rada veselu virkni citu problēmu jautājumu. Un kā var būt, ka vienkārši cenšoties reģistrēt laulību tā, lai mans vīrs tiktu atzīts kā oficiāli laulāts persona savā valstī, kā var novest pie tā, ka es pēkšņi zaudēju visas savas tiesības un nevaru pieteikties uz saviem dokumentiem, un manai meitai, kā es teicu, nav pieejama paredzētā vakcinācija. Noslēgumā gribu izteikt jautājumu Uh, kur ir teikts, ka dalībvalsts nacionālās tiesības ir uh, prioritārāks uh, attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām. Un kā lai es kā parasts Eiropas Savienības pilsonis zinātu par šīm tiesībām un sistēmām. Paldies, saka priekšsādātāji. Jāsaka, ka pēc jūsu prezentācijas esmu palikusi bez vārdiem burtiski, jo Es pat nespēju iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt Eiropas Savienībā 2013. gadā, jā, 13. gads. Jā, ticiet man, es arī neticēju, ka es tādā situācijā varētu nonākt. Jā, priekšsēdētājs saka, nezinu, ko teikt. Nu, nezinu, nezinu, vai šeit, šajā telpā kādam varētu būt skaidrojums, kāpēc malts iestādes uzvedas šādā veidā, jo man šķiet, tas šķiet pilnīgi neatbilstoši nesavietojami ar jebkādiem Eiropas Savienības likumiem un principiem. Labi. Mums ir pusstunda, mazākā pusstunda jautājumiem. Tagad dodu vārdu, kas vēlas izteikties. Margaret, jūs esat pirmā. Paldies, ka esat šeit, un uh, mums uh, ir interesanti dzirdēt jūs teikto, jā, mēs te satraucamies par to, kas notiek Islam valstīs, bet uh, acīm redzot, situācija varbūt vēl ļaunāka vēl Maltā. Mums taču Eiropā ir jābūt kaut kādam minimālam standartam nosakot, ka, teiksim, arī eh, vienzimumu pārim ir vienāds tiesības eh, Eiropā, tāpēc, ka mums ir šis minimālais standarts, bet šis gadījums izklausās tā, it kā pat minimālās tiesības netiek nekādā veidā nodrošināts Maltā. Foskungs? Vai es drīkst runāt vāciski? Jā, laikam drīkstu. Mana pieredze pirms es ierados šeit bija tāda, ka man nācās konstatēt, ka reizēm Eiropas Savienības tiesībām viss ir kārtībā, bet to piemērošana Maltas iestādē šī gadījumā tiek nepareizi saprasta, un es nezinu, vai tas ir atsevišķs gadījums, vai tā ir vispārēja prakse, bet varbūt eh, vainojams ir ierēdnis, eh, kurš nesaprot eh, kādas konkrētas Eiropas Savienības tiesības. Un es domāju, ka varbūt sākumā būtu jāmēģina saprast, vai tā ir vispārēja prakse, vai tas ir individuāls gadījums, kur ir notikusi neveiksmīga apstākļu sakritība. Uh, Un tas, kā jūs to raksturojat, ir gandrīz neiespējami. Ja jums ir individuāls tiesības un tiesības, kas izriet no jūsu laulības, pie šāda rezultāta nevar nonākt. Uh, Es domāju, ka tas būtu sīkāk jāpapēta, būtu jāpainteresējās, kas um, tieši pie tā ir vainojams. Man bija līdzīga situācija 90. gados, toreiz es darbojos kā advokāts, un tur bija runa par Itālijas pilsoņu izraidīšanu no Vācijas. Uh, Un arī toreiz uh, iestādes teica, ka šeit ir konkrēta direktīva, kas uh, nosaka, ka jūs uh, bez papildus pasākumiem nevarat šo personu izrādīt, bet Process eh, turpinājās, tika pieņemti lēmumi un gal galā lieta nonāca tiesā. Tā ir neapmierinoša situācija, un ja kāds ir nonācis šādā situācijā, protams, ka tas ir eh, vēl vairāk sāpīgi. Cilvēki sāk šaubīties par Eiropas Savienību, uzsāk uzdot sev jautājumus, kā tas vispār ir iespējams. Tomēr tas nevienmēr ir saistīts ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Reizēm tas ir saistīts ar īstenošanu dalību valstī vai arī ar nepietiekamu izpratni uh, konkrētā īrēģņa līmenī. Es domāju, ka šeit būtu jātiek skaidrībā, kur tad ir vaina. Ja situācija tāda ir visiem, tad, eh, protams, uh, ir jākonstatē, ka tā ir uh, kliedzoša Eiropas Savienības tiesība aktu neizpratne. To... Jā, paldies. Es jebkurā gadījumā gribētu Eh, sveikt jūs ar to, ka esat eh, uzņēmusies šo iniciatīvu un esat eh, Eiropas parlamentā un esat uzrakstījis lūgumrakstu, jo tikai šādā veidā mēs varam konstatēt, kas nedarbojas un varam censties meklēt risinājumu. Varbūt ir jautājumi citiem runātājiem par konsulārijām tiesībām. Ilaborga kungs un pēc tam kungs tur tālāk. Vilbar kungs pirmais, jā, paldies pavisam īsi par konsulāro aizsardzību. Jūs teicāt, ka līdz 2018. gadam visām dalībvalstīm bija jāievies šī direktīva. Vai kāds varētu pateikt, kāda ir pašreizējā situācija tagad 2016. gadā, cik daudzas valstis ir ieviesušas, iestrādājušas to savos nacionālajos tiesību aktos? Paldies. Nav ieslēgts mikrofons. Un uh, kungs uh, zāles aizmugurē jums uh, jautājums jāpaldies. Es strādāju ārlietu ministrijā Nīderlandē un man ir jautājums Mararu kundzei. Diemžēl jūsu prezentācija tika noīsināta. Ļoti žēl. Jā, ja būs laiks, tad vēl piešķirsim Mararu kundzei. Bet mans jautājums ir tāds. Jūsu tēzēs jūs minējāt, ka Lisabons līgums apstiprina ka ir šīs eh, bezprecedenta pilnvaras uh, un tā tālāk un tā tālāk attiecībos pilsoņiem pasaulē, vai jūs varētu sniegt kaut kādus piemērus par, šo, par šīm konsulāras aizsardzības funkcijām? Paldies! Neredzu vairāk nevienu, kas vēlētos uzdot jautājumu. Uh, Morāra kundze, es būšu devīga šoreiz, un jums būs iespēja atbildēt jautājumiem un piebilst to, ko neļāvām jums pateikt, tad, kad jūs sniedzāt savu prezentāciju. Nu, paldies! Gribētu tikai paskaidrot, man liekas, ka PowerPoint šos slaidus noteikti varētu izdalīt, un es katrā ziņā dodu savu atļauju nodot jums šo materiālu. Par eh, pirmo jautājumu, par to, cik daudz dalībvalsts ir ieviesušas, es nezinu. Man šķiet, ka šeit ir Eiropas komisijas pārstāvs klāt, kurš eh, uzrauga šo īstenošanas eh, situāciju status. Es nezinu, vai dalībvalstis ir. Uh, Mm, ļoti enerģiski metušās uz šo īstenošanu, jo 15. gada aprīlī tā direktīva tika apstiprināta. Tātad maijā reāli varētu būt sākusies īstenošana, nu nezinu, no maija līdz martam šim gadam, vai tur ir kāda reāla kustība notikusi, bet jā, interesanti būtu redzēt, kāda būs viss šī dinamika. Nezinu, ko dalībvalsts ir izdarījusi līdz šim, un es nezinu, vai visi dalībvalsts to ir izpildījušas, bet attiecībās apvienoto karalistu un Rumāniju pasēs pēdējā lapas pusē ir 23. panta saturs, tātad tur ir ierakstīts šīs, šīs pilsoņu tiesības, pilsonības tiesības, un uh, tā varbūt nav atsevišķa dalībvalsts iniciatīva, varbūt tā vajadzētu darīt visām dalībvalstīm. Par šo otro jautājumu, ja pareizi sapratu, nes droši palabojiet, ja nesapratu pareizi. Kāda veida konsulāras aizsardzības funkciju Eiropas Savienībai dalībvalsts piedāvā nepārstāvētiem Eiropas Savienības pilsoņiem? Varbūt jūs varētu atkārtot savu jautājumu. Tas bija konkrēti vērsts uz tādām valstīm, kuru funkcijas Eiropas Savienības var, Eiropas Savienība var pildīt. Tas ir tieši no jūsu doktora tēzēm. Paldies, ka esat iepazinušies ar šo kopsavilkumu par manu doktora disertāciju. Man kā akadēmiķei tas ir ļoti svarīgi zināt, ka kādreiz jūs rakstītu arī kāds lasa. Jā, tas varbūt ir tāds akadēmiskākas sarunas jautājums, jo Eh, prezentācijā šeit man eh, tika lūgts runāt par eh, Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām. Savā doktora disertācijā es vairāk aplūkoju šo pārvaldības aspektu, ko Eiropas Savienība ir izstrādājusi, aizsargājot Eiropas Savienības pilsoņus ārzemēs, un jautājums bija mm, attiecībā uz Eiropas ārējās darbības dienestu un delegācijām, ko tās var darīt savu pilsoņu labā. Un, kā tika minēts, kā to minēja Fajona kundze pirms manis. Mēs redzam, ka Eiropas Savienības delegācijām ir ļoti skaidra loma un tās var sadarboties. Tām ir uh, pienākums sadarboties ar dalību valstīm, uh, it īpaši, lai zinātu, kā rīkoties kādas konsulāras krīzes gadījumā, piemēram, lai nodrošinātu vai piedāvātu uh, vietu, iespēju atrasties vēkā vai, teiksim, nodrošināt kaut kādu transportu. Tā tad noteikti ir veidi, kā sadarboties, tīri arī pilsoniskās sadarbības palīdzības mehānismi. Šī sadarbība ir vairāk sadarbība ar dalību valstīm. Es atceros un Eiropas parlamenta priekšlikumu konsulārai sadarbībai, un tur Eiropas Savienības delegācija loma bija daudz spēcīgāka nekā tas, kas eh, šobrīd direktīva atspoguļojas. Bija skaidri priekšlikumi Eiropas Savienības delegācija padarīt atbildīgu par koordināciju trešajās valstīs, Mm, vienas dalībvalsts vietā, bet, teiksim, šie priekšlikumi netika pieņemti tajā laikā, kad es rakstīju savu disertāciju, un kad es aizstāvēju disertāciju, tas bija 2015. gada aprīlī, tātad es joprojām biju cerība pilna, ka Eiropas parlamenta izvirzīto priekšlikumu, ka tos padomu pieņems vismaz attiecībā uz Eiropas Savienības lomu, bet, lai nu kā, pat ja mēs neredzam šo uzsvaru šeit Eiropas Savienībā, tad šķiet, ka direktīva arī šobrīd ir ļoti konkrēta, tur ir ļoti konkrēti ieguvumi, labumi gūstami no tās. Un palīdzības veids ir norādīts 9. pantā un, piemēram, ja kāds nepārstāvēts eh, pilsonis eh, cietis ir nelaimes gadījumā vai kāda slimība ir, viņš var doties uz eh, konsulātu vai delegāciju un prasīt, piemēram, ārstu sarakstu vai arī meklēt kādu pieejamu juristu, kas var palīdzēt viņa situācijā. Viena no situācijām, kurā neesmu droši, kas notiek, un to es gribētu arī šeit likt priekšā, jo šeit man, man liekas vairāk rīcība nepieciešama. Tātad, kas notiek arestu un aizturēšanas gadījumā? Jo situācija, kad Eiropas Savienības pilsonis tiek uh, arestēts vai ir aizturēts, Tas nozīmē, ka nepieciešama tāda ilgāka termiņa aizsardzība un konsulārā palīdzība, un direktīvā par to mēs neko neatrodam. Es nezinu, vai reālas vietas trešajās valstīs, un it īpaši tajās trešajās valstīs, kur ir ļoti daudz uh, konsulāri nepārstāvāts pilsoņu, vai ir kaut kāda konsulārā vienošanās par uh, starp uh, vēstniecībām, kā rīkoties šādā situācijā, vai uh, tiek apmeklēti šie aizturētie pilsoņi, vai viņiem tiek piedāvāta informācija par viņu tiesībām, un esam pēdējos gados redzējuši daudz gadījumus, kad Eiropas Savienības pilsoņi ir bijuši uh, aizturēti. Jā, un droši vien, ka no visām situācijām šī aizturēšanas un arestēšanas situācija ir vissmagākā, un, manuprāt, manā izpratnē tur būtu nepieciešams skaidrojums, labāka izpratne par to, uz ko Eiropas Savienības pilsoņiem ir tiesības šādā situācijā. Liels paldies! Man šķiet, Bolanžē kundze kaut ko vēlētos šeit piebilst par direktīvas īstenošanu. Paldies, priekšsādētāji! Bažījos, ka man nāksies jūs pievilkt, pievilt jo mums vēl nav precīzu datu par to, ko dalību valstis te domā, jo mūsu primārais mērķis ir šobrīd atbalstīt dalību valstis īstenošanā un pasākumu noteikšanā, ko prasa šī direktīva. Mēs esam izveidojuši ekspertu grupu, sadarbojamies ar dalību valstīm, un, lai nodrošinātu to, ka direktīvas um, transponēšanas mērķa datumā būtu iespējams nodrošināts, ka šie pasākumi var tikt īstenoti, un mūsu mērķis šobrīd ir nodrošināt šī termiņa ievērošanu. Varbūt pavisam īsi vēl nedaudz papildus. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka notiek šī diskusija par konsulāro aizsardzību, un es savos ievadvārdos no rīta jau to sacīju, ja jūs redzat šeit informatīvajās lapās Eirobarometra datus par savu tiesību zināšanu, tajā skaitā arī par par konsulāru aizsardzību. Uh, mēs zinām, ka pilsoņi ļoti labi zina, ka šādas tiesības uh, pastāv, bet viņi nezina, kādi ir ierobežojumi. Un pastāv diezgan liels apjukums, apmulsums par šīm tiesībām, tāpēc ir nepieciešams strādāt, lai saprastu, ka, um, lai palīdzētu pilsoņiem saprast, uh, ko viņi var panākt ar šīm tiesībām. Un vēl gribēju teikt, ka šīs direktīvas apstiprināšana, protams, bija ļoti um, plašs solis uh, situācijas uzlabošanā un komisija turpina darbu. Paldies, uh, Bulonžai kundze, vai kādam būtu citi jautājumi? Nav arī komentāru. Es redzu divas paceltas rokas. Varbūt, uh, kungs, sāciet jūs. Paldies, priekšsādātājs. Es esmu Ramzans Šanadovs par migrantu integrāciju jautājums. Rīta sesijā šķiet eh, Francijas eh, deputāts eh, teica vienu ļoti svarīgu lietu par pilsoņu iesaistīšanu mm, politikas veidošanā, kas šobrīd mazinās. Tas ir ārkārtīgi būtiski. Cilvēkam ir ieradums ļoti ātri uzskatīt par kaut ko par pašsaprotam, vai tas būtu labs vai slikts. Un mm, viņš tad eh, pēkšņi izbeidz to augstu vērtēt un arī aizsargāt. Jaunie Eiropieši uzskata, ka visi tie labumi, ko mēs varam izmantot, ir pašsaprotami, bet lai nonāktu šajā situācijā, bija nepieciešama mm, ļoti ilgstoša cīņa. Šobrīd eh, šajā jaunajā situācijā ar migrācijas krīzi, es domāju, parādās arī pāris labi punkti tas Eiropiešiem varētu sniegt savu, savu veidu stimulu mm, pārmaiņām, jo šobrīd mēs esam tādā kā ziemas miegā. Mēs uzskatām šo situāciju pašsaprotamu, un tomēr bēgļu stāsti mums palīdz uh, saprast, kā, piemēram, birokrātija darbojas eh, citā valstī, cik uh, grūta ir situācija tur. Un ņemot to vērā, tuvākajā nākotnē varbūt uh, kāds bēglis dosies citu valsti, mēģinās uh, pāris nedēļu laikā atrisināt administratīvas lietas un, saprast, un sapratīs, uh, kas mums ir pieejams, kāda ir infrastruktūra, lai risinātu šīs lietas, un um, daudz vietu pasaulē tas vienkārši nav pieejams. Turklāt bēgļu aktivizēšanās, ja mēs vietējās pašvaldības veicinās to, ka bēgļi aktīvi iesaistās um, to darbā un dzīvē, tad arī Eiropas uh, pilsoņu uh, skaudība, ja tā drīkst izteikties, arī iekustinās um, situāciju, ja kādam veidosies uh, šāda izdevīgāka pozīcija, arī viņi būs interesēti. Liels paldies par šo optimistisko komentāru. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Jā, paldies! Patiesībā, ja jūs atļausiet, es gribēju atgriezties pie lūguma raksta, jo man šķita, ka, ir, ka tas ir ārkārtīgi interesants uh, klausītājiem. Man ir jautājums lūguma raksta iesniedzēja un viens komentārs. Es uh, varbūt uh, novērtētu, ja jūs mani apturētu kādā brīdī, jo es te varu runāt ļoti ilgi. Es jums varu pateikt, ka Mums ir desmit minūtes atlikušas, un pēc tam nebūs vairs tulkojuma. Ja jūs vēlaties atbildi, tad jums labāk pasteikties. Jautājums ir patiesībā ļoti īs. Auditorija ir ieinteresēta, kas tad notika pēc tam? Vai šī laulība tika atzīta, vai jums vajadzēja iesniegt laulības apliecību. Un komentārs uh, ir tāds, kas, protams, skaidrs, ka ir problēmas, bet es uh, nekad nedomātu, ka dalībvalsts ir rīkojusies ļaunā ticībā. Protams, te ir dažādas problēmas šajā lietā saskaņā ar lūgumu rakstu iesniedzējis pausto informāciju, bet uh, vairums no mums acīm redzot nezina, to, ka Maltas likumdošana paredz arī atsevišķu pārvietošanās brīvību, kas ir garantēta tās konstitūcijā Maltas pilsoņiem. Un uh, mēģinot būt uh, devīga, uh, Maltas konstitūcija paredz eh, šīs tiesības arī Maltas pilsoņu laulātajiem, un tas eh, nav nekādi saistīts ar pārvietošanās eh, brīvību, ko paredz pārvietošanās brīvības direktīva. Mm, es domāju, ka varbūt problēmas sakne ir šeit, un es pieļauju, ka varbūt jūs pat īsti neapzinājāties, par kuru no pārvietošanās brīvībām jūs uh, Eh, runājat, eh, kura jums varētu nodrošināt labvēlīgāko statusu. Un tas ir Maltas pilsoņu status. Un kāpēc? Jo tam tas nav pakļauts nekādiem priekšnosacījumiem. Ja jūs vēlaties eh, pārcelties un uzturēties citā dalību valstī, tad jums ir jāievēro zinām priekšnosacījumi lūguma raksta iesniedzēja tos jau bija ievērojusi, bet saskaņā ar Maltas konstitūciju nav citu priekšnosacījumu kā viena laulības ar Maltas pilsoni. Un es negribētu ieslīgt uh, citos jautājumos, te, bet šķiet, ka tā ir problēma sakna. Paldies uh, par šo komentāru. Mēs saprotam, ka māte ir ļoti dāsna, varbūt pat pārāk dāsna, un likumdošana ir pārāk sarežģīta. Uh, un Maltas uh, civildienas ierēģiem ir gļu, grūti piemērot likumdošanu. Tas uh, tikai apstiprina to, ka mums ir labāk jāapmāca administrācijas ierēģi, tiesneši, advokāti dalību valstīs, un, un komisija to ir uzsākusi un arī turpinās jo tas, kas uh, notika Vācijā pirms 20 gadiem, Vācijā, pirms, Vācijā pirms 20 gadiem, Maltā pirms diviem gadiem, varbūt arī daudz viet citur, bet varbūt jūs tiešām varat pastāstīt precīzi, kas notika pēc um, jūsu iespējīgā stāsta. Nu, tā kā radās uh, šī problēma ar vakcināciju un tam līdzīgi, Eh, un ņemot vērā to, ka es gribēju paturēt laulības apliecību ierāmētu pie sienas, man vajadzēja iesniegt šos dokumentus. Mēs ar manu vīru devāmies uz interviju, lai mēs pierādītu, ka esam laulāti, dzīvojam kopā, ka es eh, vienkārši nepiesakos eh, pārvietošanās brīvībai. Tad es saņemu vēstuli, ka man ir piešķirta pie, eh, pārvietošanās brīvība. Tas notika pirms pāris mēnešiem, tas prasīja daudz laika un man. Uh, vajadzēja pieteikties jaunai identitātes kartē, bet nu, tagad laulība ir reģistrēta, bērns ir ticis pie vakcīnām, un tas ir vissvarīgākais. Bet tas, ka iestādes nebija spējīgas paskaidrot, ka varbūt Maltas konstitūcija paredz papildu aspektus, papildu Maltai specifisku pārvietošanās brīvību. Bet tad, kad es viņiem to jautāju, tad uh, viņi man vienkārši teica, ka man tas ir jādara. Un īsti neviens man nevarēja paskaidrot, kāpēc man tas viss ir jādara. Un papildus tam, ja es nevēlētos saņemt Maltas pilsonību, ja es būtu apmierināta ar esošo situāciju un vēlētos tikai reģistrēt savu laulību, lai mans vīrs varētu mainīt savu statusu, kāpēc es nevarētu pieteikties ID kartē kā students vai nodarbinātais Maltā. Uh, Un kāpēc eh, viss nevarētu būt vienkāršāk? Nu, man nav atbilžu, ko jums sniegt. Eh, tomēr es domāju, ka cilvēki pasakos jūsu lietai. Un es ceru, ka pat eh, Maltā civildienesta ierēģi zinās, kā risināt šādas jautājumas. Bolanžē, kundze, lūdzu. Es uh, varbūt atļaušos vēl uz 30 sekundēm. Es uh, ļoti atbalstu to, ko jūs teicāt par apmācību. Mēs ļoti augstu novērtējam Nacionālās administrācijas ierēģiņu. Apmācību ir parādz, paredzēti ir konkrēti pasākumi. Un par šo konkrēto lietu es varbūt negribētu izteikties, bet uh, uh, gribēju teikt, ka mēs to vērtējam kā ļoti svarīgu. Varbūt uh, es varu tikai vēl vienu īsu komentāru kā turpinājumu šai diskusijai. Man pirms dažiem gadiem bija problēma ar universitātes diplomu pasūtīšanu, un uh, man izdevās to atrisināt, bet es um, o, tiešām uh, biju gandarīta, ka man nevajadzēja neko rakstīt apvienotās karalistas iestādēm. Es vienkārši sazinājos ar apvienotās karalistas universitātēm, un reakcija bija ļoti iespaidīga. Es um, redzu, ka viņi reaģēja pēc tam, kad es ar viņiem sazinājos, un es domāju, ka tas varbūt ir viens no daudzajiem gadījumiem, kādi notiek, bet ir svarīgi tam izsakot un nodrošināt, ka praksē notiek izmaiņas. Es eh, nezinu, kā šajā jautājumā strādā parlaments vai Eiropas ehm, komisija. Eh, paldies eh, par šo pozitīvo piemēru. Gribēju jums visiem pateikties par interesantajām diskusijām. Jūs zināt, ka šobrīd mums eh, ir paredzēts pusdienu pārtraukums. Eh, pusdienas ir pieejamas eh, trešajā stāvā Brasrī tipā mm, restorānā. Tie, kas nezina šīs telpas, jums vienkārši ir jānobrauc ar liftu līdz trešajam stāvam. Ja ne, tad jautājiet kādam ceļu. Varbūt to nav pārāk viegli atrast. Uh, Un vēl ļoti būtiska informācija par caurlaidēm. Jums tās ir jāpatur uh, visu laiku pie sevis, un ja jūs izējat, atstājat uh, parlamenta telpas, un tad jūs nevarēsiet atgriezties ar šo caurlaidu. Ja jums ir nepieciešams atstāt parlamenta telpas, tad uh, sazinieties ar kādu no sekretariāta, lai jums izsniegtu jaunu caurlaidu. Bet ja jūs neiet ārā no parlamenta telpām līdz dienas beigām, tad viss ir kārtībā. Sazinieties ar kādu no šīm kundzēm. Liels paldies visiem par šo interesanto pāneļu diskusiju un labu apetīti!